vārdiem. Un gribu arī paust tādu cerību, ka cerams būsim gana solid, solidāri, vienoti kā parlaments un spēsim būt vienoti, aicinot komisiju un padomi nodrošināt tādu kopēju līdztiesīgu lomu šīm lēmēju institūcijām. Tātad, lai mums būtu vienādi lēmumu pieņemšanas pamati ar padomi. Uh, strādājot pie šī ļoti svarīgās, ļoti svarīgās lietas, kā budžeta potaškungam var teikt eh, to, ka es vienmēr esmu domājusi, ka Eh, ka, at, lai viņš atceras šeit šo veco ķīniešu sakām vārdu, ka tūkstoši jūdžu garš ceļojums vienmēr sākas tieši ar pirmo soli. Un es domāju, ka tā arī mums vajadzētu rīkoties. Atcerēsimies, ka arī 2020. gada stratēģija bija pirmais solis ceļā uz pamatīgu ekonomisko pārvaldību Eiropā. Nu, es ceru, ka mums nebūs tieši tūkstoši jūdzes jāiet, lai pie tā nonāktu, bet tomēr domāju, ka ir vajadzīgi šādi pirmie soļi un pirmie mērķi, ko nosakām. Uh, Un tieši tāpēc mums jābūt vienotiem un jāspēj vienoties par šo ļoti sarežģīto stratēģiju, kas ir 2020. gada stratēģija. Paldies, Garīgas kungs! Señor presidente, eh, aunque todos estamos bastante de acuerdo con el texto. Priekšsēdētāji, mēs tādās plašās līnijās piekrītam Franceskas eh, paustajam šajā dokumentā. Un tomēr Mēs labprāt eh, pieturētos pie balsošanas laikai paredzētā, balsošanai paredzētā laika, iepriekš paredzētā laika. Labi, jā, es saprotu, jā, ka varbūt ir problēmas arī citām grupām, acīm redzot. Nu tad, tad tādā gadījumā, lai mēs lieki nezaudētu laiku, es gribētu vērstos pie Ingas Gresles. Es pievēršos jums, Greslas kundze. Tieši tā, tieši tā, lai liktu jums strādāt. Eh, parasti rītdien 10.45 it kā bija paredzēts, ka jūs mums pastāstat par pirmo sadaļu, tātad jūsu darbā pie ilgadējā budžeta finanšu noteikuma, bet tā kā mums šobrīd ir laika, vai jūs to varat jau darīt tagad? Nē? Nē, jums nav nekādas piezīmes līdzi, jūs nevarat. Labi, tad vēršos pie Monikas tālāk. Es vienkārši gribētu, lai budžeta komiteja turpina darbu. Nu, tāpēc, Monika, nu, bija paredzēts, ka jūs mums rīt stāstīsiet par ēku politiku. Monika, vai jūs esat gatava par to runāt jau šodien? Tagad? Ha, ah, lieliski! Nu, tad tādā gadījumā ar jūsu piekrišanu un plašu entuziasmu došu vārdu Monikai, Monikai Holmeierei Paldies jums, Monika. Jā, es saprotu, ka jums vajadzīgs pāris minūtes, lai, no, lai sagatavotos. Un pārējie visi sēž klusi kā pelītes un gaida, kad Monika būs gatava mūs uzrunāt. Jā, man nav nekas sakāms tāds pārāk dramatisks. Šeit ir runa par ēkas projektu Karlsruē. Te ir runa par um, bīroju telpu paplašināšanu un modernizēšanu šajā institūtā. Tad, tad eh, Kārslurēs tehnoloģijas institūts, KIT. Tas ir viens no septi, septiņiem institūtiem, kas eh, darbojas eh, pētniecības jomā Eiropā. Un te ir runa par zinātnes pamatnostādnēm, lai aizsargātu Eiropas Savienības iedzīvotājus no radioaktīviem materiāliem. Šīs temats pašlaik ir ļoti aktuāls. Šīs biroja telpas atrodas eh, C spārnā, N spārnā es atvainojos, un tās ir jāmodernizē tā, lai varētu eh, šeit eh, izbūvēt piebūvi. Pamatojums ir šāds. Es pat esmu redzējis šīs telpas, un iepriekšējais laboratorija izvietojums bija savādāks laboratorijas, tā skaitā arī eh, radioloģiskās eh, laboratorijas, eh, tika izvietotas starp birojiem. Pašlaik tas neatbilst mūsdienīgiem standartiem, un tieši tāpēc vajadzētu ņemt vērā pašus modernākos standartus un vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka visi saprot, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, tie ir jārisina ātri, jo šeit ir runa par pētniecību, kas pašlaik tiek veikta šajā institūtā. Uh, Pašlaik eh, šīs ēkas atrodas eh, tā saucamajā kontrolētajā uh, reģionā. Te ir runa par administratīvo personālu, par uh, darbiniekiem. Ir jāveic lieli kontrolas pasākumi, kas parasti īsnībā nemaz nav nepieciešami. Es pati biju tur, īsnībā tur ir pat jānovāk kurpes, jānovāk mētelis, ir jānodot mobilais telefons, ir. Uh, jānodod pat eh, dati, pat tad, ja jūs vēlaties vienkārši tikai apmeklēt kādu biroju, lai tiktos ar darbinieku. Tātad te ir runa par pilnīgi nevajadzīgiem drošības pasākumiem, kas attiecas uz visu personālu. Tāpat ir runa par aizsardzību no starojuma, un uh, eh, biroji būtu tāpēc jāpārvieto no, šīs, eh, no, šī, no, šī, no šīm kontrolētajām telpām. Ir jādomā par iespējamo starojumu, kas varētu nākt no laboratorijām, un tieši tāpēc uh, ir jāveic šādi pasākumi. 8000 kvadrātmetru biroju ir jāatrod jaunajās telpās, tāpat ir jādomā par mācību telpām. Te nav runa par radioloģiskajām laboratorijām, te runa par citām laboratorijām, kas arī ir jāpārvieto. Cik tālā es sapratu, tad e, šīs laboratorijas ir ļoti šauras, un tieši tāpēc ir tās ir jāpaplašina. Cēs pārnes vispār tika izbūvēts 60. gados, un uh, enerģētikas standārti, kā arī citi standārti, ir ļoti mainījušies. Tieši tāpēc ir jāņem vērā arī kapacitāte, kas ir jāpaplašina. Uh, komisija un arī Bādens Virtēmbergas federatīvā zeme uzskata, ka šis institūts ir jāmodernizē. Un uh, pašlaik šis aprīkojums atrodas konteinerā. Te ir runa par 68 tūkstošiem eiro, par uh, personālu, tie ir apmēram 300 darbinieki, ir uh, vajadzīgs vairāk darbinieku, bet uh, vairāk par šiem 300 darbiniekiem netiks pieņemti. Tātad turpmākā situācija būs 62 tūkstoši jaunajās telpās, tāpat kopā tie būs 88 tūkstoši kvadrātmetri. Tāpat arī jāņem vērā arī pagraba telpas. Šeit es neiedzināšos pārāk detaļās, nevēlos visu šeit lasīt, tad, tad visas šīs eh, telpas un uh, eh, tāpu apjoms atbilst eh, parastajām direktīvām. Tāpat arī ir izvēlēts uzņēmums, uh, tiek uh, tiek veikts arhitektūras konkurss. Tas izmaksās uh, apmēram 1 miljonu eiro. Tiks, uh, ir saņemti jau trīs uh, piedāvājumi, un šie galvenie kritēriji, protams, bija zemākā cena. Tas maksās kopā 16,3 miljonus, un tāpēc es arī vēlētos aicināt budžeta komiteju piekrist Eh, šiem, eh, šim budžetam, tāpēc, ka izmaiņas institūtā ir patiešām vajadzīgas. Lieliski paldies, saka priekšādātājs. Tātad, cik tā saprotu, tad Monika ierosina atbalstīt šo priekšlikumu. Dot pus priekšanu. Viņa ir apmeklējusi pati šo vietu, vai ne tā? Un līdz ar to, nu, mūsu ziņā lemt. Jā, jā, jā, pilnīgi noteikti lieliski, ka jūs varat piedalīties un tā tālāk. Nu tātad, ja nav nekādu iebildumu, tad tādā gadījumā lēmumu varam uzskatīt par pieņemtu. Tātad nodrošinam finansējumu šāda veida uzlabojumu darbiem saskaņā ar 179. pantu trešo apakšpunktu. Lieliskas ziņas. Pa to starpu Inga ir atradusi savas piezīmes Un mēs apmēram 20 minūtes šobrīd varam ļaut viņai runāt eh, par viņas tēmu, respektīvi, cik tālu tad esam pavirzījušies uz priekšu ar šo daudzgadu schēmu. Tātad, tātad runā, eh, gan komisija, gan padome pārstāvi šeit ir klāt, viņus arī sveicu šeit. Paldies arī kolēģiem, ka viņi tik uzmanīgi ir sakoši līdz šim darbam. Tas ir ļoti tehniski rakstura darbs, bet tāpat laikā politiskā nozīme ir milzīga. Inga, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Esmu jau saņēmusi uh, vārdu, lai izteiktos par savu mīļāko tematu, bet, uh, protams, esmu par to ļoti priecīga un uh, man ir arī prieks, ka tik daudz man uzklausīs. Šo kopīgo darba dokumentu sagatavojam ar saviem kolēģiem un tajā mēs mēģinam analizēt uh, kas tad īsti ir iekļauts jaunajā komisijas priekšlikumā un kur būtu jāievieš grozījumi. Esam mēģinājuši rīkoties tādā veidā, lai visi saprastu mūsu darbu, arī tie, kas neietilpst mūsu smalko ekspertu grupā. Esam gatavi pabeigt šo ziņojumu, un es ceru, ka līdz eh, marta beigām mēs varēsim nodot šo ziņojumu tulkošanai. Tas īstenībā nav nemaz tik vienkārši, tāpēc, ka eh, šeit nav runa par tādu kā stabilu tekstu. Ir eh, vairāki grozījumi, mēs esam strādājuši arī ar neoficiāliem dokumentiem, esam lasījuši arī padomjas gatavotos dokumentus un esam mēģinājuši ņemt vērā vairākas idejas. Mēs esam mēģinājuši uzņemt vairākas idejas, kas mūsuprāt varētu vienkāršot turpmākās procedūras. Uh, Te ir runa par m, mm, punktiem no 1 līdz 50, 50 līdz 49. Te ir runa par dokumentiem, kas ir izdalīti visiem papīra formā jau pagājušajā nedēļā. Esam ar, tikušies ar koordinatoriem, un tāpēc mēs eh, gribētu runāt par. Eh, par piešķīrumiem, jo šķiet, ka eh, NVO joma kļūst arvien nozīmīgāka. Uh, Tad te ir runa par 1 līdz 54 eh, grozījumu un pēc tam par šiem piešķirmiem. Šeit ir runa par apmēram 33. Tad pirmais līdz eh, 54. pants. Mēs mēģinam šos noteikumus padarīt vienkāršākus. Pašlaik mēs redzam, ka liela daļa no problēmām arī administratīvajā ziņā ir saistītas ar to, ka ir sarežģīti budžeta noteikumi. Mēs esam sagatavojuši noteikumus, bet tajos ir ļoti daudz izņēmumu, un mēs mēģinām tikt galā ar šiem izņēmumiem. Mēs mēģinām risināt abus šos jautājumus vienlaicīgi, lai mēs varētu izvairīties no pretrunām. Uh, esam uzņēmuši vienu no galvenajiem grozījumiem par Eiropas stabilitātes mehānismu, te ir runa par 60 miljardiem no Eiropas Savienības budžeta. E, mēs uzskatām, ka šis jautājums arī ir jāizskata e, padome, to sauc par lielo zilo un šo grozījumu, tātad te ir e, runa par vēl vienu lielu ziloni, piemēram, par EDF finansēšanu ir jāvienkāršo šie grozījumi, ir jādomā par Eh, sektoru regulām, kas netiek uzņemtas budžeta regulā. Tā arī ir viena no administratīvajām problēmām, ar ko mēs saskaramies, proti eh, noteikumi ir atšķirīgi. Eh, šie sektoru noteikumi neatbilst budžeta regulai. Tāpat arī mēs vēlamies saglabāt parlamenta tiesības. Tad te ir runa par transfēriem. Pašlaik šķiet, ka Eiropā katrs domā par sevi, komisija domā par sevi, uh, un mēģina uh, par mūsu uh, izdevumiem uh, savu ietekmi palielināt. Mēs uh, vēlamies, uh, piemēram, palielināt uh, procentu likmi, tā lai mēs varētu izdarīt šos transferus. Pagājuši, kad eh, mums nācās izdarīt eh, grozījumus budžetā 11 līdz 12 reizes, tas nozīmē vienu reizi mēnesī, tad ir jautājums, kādā veidā tad mēs vispār sastādām šo budžetu, ja mums ir jāizdara tik daudz grozījumu. Esam uh, konstatējuši, kādi budžeti mums ir bijuši līdz šim, tātad klasiskās budžeta sastāvdaļas ir solidaritātes fonds, un tad vēl papildus uh, dažādi citi fondi. Tad, tad tādā veidā mēs varētu ierobežot šos uh, Eh, grozījumus un tādā veidā sev samazināt arī darbu. Nākamais eh, pieļāmais risks. Eh, komisija ir uzstādījusi mērķi, lai mēs ierobežotu savu darbu uh, budžeta izpildes izvērtēšanā, tātad šis pieļaumais risks. Revīzijas palāta uzskata, ka likumdevējiem ir jā, jādomā par to, kas tiek iekļauts uh, iegadējos fondos. Te ir par diviem procentiem pieļaumā kļūdas līmenī. Mums ir eh, jāatcerās, ka ņemot vērā visus lielos strīdus, mums eh, neizdosies panākt eh, šādu mērķi. Tieši tāpēc mēs esam vienojušies šo pieļaujamo risku ņemt vērā kā papildus jautājumu, tad, kad tiek runāts par budžeta izpildes apstiprināšanu. Tad tas attiecas uz budžeta izpildes apstiprināšanu, un tā ir tāda kā papildus informācija. 34. pantā mēs spriežam par to, kādi dokumenti mums ir vajadzīgi, lai sastādītu budžetu. Komisija ir iesniegusi grozījumu, kur ir teikts, ka tā nosūtīs mums vajadzīgos dokumentus. Mēs jau iepriekš vēlamies noteikt darba dokumentu skaitu tā, lai mēs varētu saņemt mums vajadzīgo informāciju, lai mēs varētu pateikt, kāda tieši informācija mums ir vajadzīga. Mēs uzskatām, ka finanšu instrumenti un uh, publisko privāto partnerību projekti ir jāiekļauj atsevišķā darba dokumentā tā, lai mēs uh, gadu no gada zinātu, kas uh, šajā jomā tiek darīts. Dažas lietas var atrisināt tikai ar caurdzamību un komisijas priekšlikumā tā nav. Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgs vairāk informācijas par šo jomu. Pirmā grozījuma daļa ir ļoti tehniska, bet te ir runa arī par dažādiem jautājumiem, kas attiecas uz eh, budžeta komitejas kompetenci ļoti tiešā nozīmē. Un tagad es eh, pievērsīšos otrā daļai. Die Vereinfachung Par, runājot par subsīdijām, te ir runa par to, lai Eiropas nauda šo subsīdiju saņēmējiem būtu pievilcīgāka. Mēs esam paredzējuši, lai mazām un pavisam mazām subsīdijām noteikumi būtu atšķirīgi no lielu subsīdiju noteikumiem, tā lai šie noteikumi būtu vienkāršāki, lai šo noteikumu būtu mazāk. Mēs eh, vēlamies noteikt, lai dažas eh, subsīdijas tiktu piešķirtas uh, vienā apjomā, kā viena summa. Mēs, protams, atzīstam bezpēļņas noteikumu, bet mēs atsakamies no ex post principa. Komisija ir pavainājusi arī daudz citus principus, kurus mēs varētu pilnībā likvidēt. Tāpat arī mēs vēlamies noteikt, lai pievienotās vērtības nodoklis tiktu uzskatīts par tādiem izdevumiem, kas tiek iekļauti subsīdiju aprēķināšanā. Mēs uzskatām, ka tas ir vajadzīgs, jo galu galā šeit nav runa par to, ka eh, subsīdiju mērķis ir uh, panākt, lai dalībvalstis varētu iekasēt vairāk pievienotās vērtības nodokļa. Mēs vēlamies šo subsīdiju nozīmi palielināt. Iemaksas nav tāds līdzfinansējums, kas nav uzskatāms par tiešu, par tiešiem naudas līdzekļiem. Tad mēs vēlamies vienkāršot šos noteikumus mazajām subsīdijām. Mēs vēlamies, lai līdzfinansējuma daļa šīm mazajām subsīdijām būtu mazāka. Bieži vien ir ļoti sarežģīti pierādīt, kā tad šīs subsīdijas varēja pārbaudīt. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem subsīdiju saņēmējiem, un tieši tāpēc parādās arī daudz problēmu. Mēs vēlējāmies sagatavot vairākus priekšlikumus, un mēs uzskatām, ka šo jautājumu patiešām vajadzētu vienkāršot. Mēs esam arī ieteikuši tādu kā apstiprināšanas komiteju, kas varētu strādāt pie strīdu izskatīšanas. Pašlaik ir tā, ka strīdi tiek izskatīti bezgalīgi ilgi. Mēs vēlamies, lai būtu kāda konkrēta iestāde, kas šos jautājumus risinātu. Un komisija pati varētu ieteikt šādas procedūras. Tāpat arī runa par e-pārvaldi Īsti nezinu, kā pateikt šo angļu terminu anglis, vāciski. Tātad te ir ne par datu banku. Par datu banku subsīdēju saņēmējiem. Tā būtu jāmodernizē un tās pielietojums būtu jāpaplašina. Mēs saprotam, ka ir ļoti daudz datu banku, bet tās savā starpā nevar sadarboties. Un tas nozīmē, ka katrā datu bankā dati ir jāievada atsevišķi. Šeit ir vienkārši. Mm, jāievē, jāveic uzlabojumi. Pretējā gadījumā datu bankas eh, mēķis vienkārši pazūd. Pašlaik eh, subsīdiju piešķiršanas procedūrā īsti nav saprotams, kāpēc eh, ir izteikts atteikums. Bieži vien subsīdiju saņemšanai pieteikšanās procedūra ir ļoti sarežģīta un tā arī izmaksā ļoti daudz. Tieši tāpēc arī šiem pieteicējiem vajadzētu saprast, kāpēc viņi ir saņēmuši atteikumu. Te ir vienkārši runa par labu administrācijas praksi. Mēs esam sagatavojuši tādus priekšlikumus, ko ir pieprasījis tiesības sargs. Ja ir runa par administratīviem lēmumiem, tad galu galā ir jābūt iespējai iesniegt arī apelāciju un saņemt attiecīgu atbildi. Mēs vēlamies arī paskaidrot, kas ir sankcijas, un mēs vēlamies arī uh, paskaidrot terminoloģiju attiecībā uz finanšu korekcijām šīs sankciju sistēmas un bonusu sistēmas ir ļoti svarīgas. Mēs vēlamies bonus sistēmu tiem, kas eh, labi strādā savā pārvaldības sistēmā konkrētajā dalību valstī. Mēs vēlamies, lai budžeta regula nodrošinātu labāk organizēt administratīvo darbu, balstoties uz rezultātiem. Tātad arī par šiem jautājumiem ir paredzēti dažādi grozījumi. Tāpat ļoti svarīgs punkts ir 56. pāns, kur runa par dalītu vadību. Šī situācija ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka dalībvalstis 2. un 3. martā seminārā ir noraidījuši jauno kontrolas sistēmu, ko ieteica komisija. Te ir runa par struktūra fondiem un agrāfondiem, te ir runa par vienotu sistēmu, kas apvienotu vadības sistēmu un uh, sertifikācijas institūcijas. Šī, šajā sistēmā varētu pārbaudīt, vai dalībvalstu iestādes darbojas pietiekami labi. Dalībvalstis vēlas saglabāt pašreizējo sistēmu, kas ir dalīta. Un tās atsakās eh, pašas veikt akreditācijas darbu. Šajā sistēmā ir paredzēta akreditācija, taču tā nav paredzēta agrā fondiem un struktūra fondiem. Tas nozīmē, ka šis jautājums mums radīs patiešām daudz problēmu. Mēs eh, sekojam līdzi tekstu attīstībai, mēs eh, lasām gan padomas, gan komisijas iesniegtos grozījumus. Man šī priekšējā sistēma ļoti labi patika, un es arī saprotu dalībvalstis, kas saka, ka pārējais periodi ir ļoti gāri, jo kādu laiku vajadzēs izmantot abas sistēmas. Mēs mēģinām pašlaik vienkāršot sistēmas tās pielāgot tā, lai kontrolas sistēma būtu labāka. Pašreizēja kontrolas sistēma, diemžēl, ietvēra sevī ļoti daudz trūkumu. Uh, Tāpat arī ir jādomā par administratīvajiem lēmumiem, kas īstenībā netika kādā veidā apstiprināti un pārbaudīti. Mums ir jādomā par uh, to, lai eh, šī administrācija atbilstu, lai tā būtu saskaņota. Administrācijas līmenī ir eh, jāparedz arī sankcijas, ja tiek iesniegti tādi skaidrojumi, kas īstenībā nav pareizi tad, tad eh, var iesniegt šādus paskaidrojumus, mm, neskatoties uz to, vai tie ir pareizi vai nepatiesi, nekas tālāk nenotiek. Jāatcerās par grieķu gadījumu. Tieši tāpēc esam iesnieguši vairākus grozījumus par vienu to pašu pāntu. Tātad mēs vēlamies uzņem, pārņemt šo jauno sistēmu, bet mēs to papildinam ar saviem ieteikumiem esam saglaboj, sa, sa, sagatavojuši tādus grozījumus, kas ļautu mums uh, strādāt ar jauno sistēmu, to uzlabojot. Ja mēs strādātu ar pašreizējo sistēmu, tad mēs saņemtu pat līdz 160 paskaidrojumiem. Tādējādi mēs saskartos ar ļoti lielām problēmām. Pašlaik pasā divas atšķirīgas sistēmas, Ja mēs eh, rīkosimies savādāk un ja padomi neuzstās uz to, lai tiek uzņemta jaunā sistēma, tad mēs varētu uzlabot veco sistēmu, bet tajā pašā laikā mēs tajā pašā laikā darbojamies arī pie jaunās sistēmas. Vēl gribētu runāt par PPP projektiem, publiskās privātās partnerības. Ir ļoti daudz labu šādu projektu, Mēs esam saņēmuši, ieguvuši gandrīz 800 nodarbināto, kas strādā pie šādiem projektiem. Bet mums ir jāuzdod eh, jautājums, vai tas mums ir vajadzīgs. Varbūt mums nākotnē vajadzētu domāt par to, kā saņemt vairāk un eh, labāku informāciju. Varbūt mums budžeta regulā vajadzētu iekļaut sadaļu par PPP un tur mums vajadzētu iekļaut nosacījumus arī par labāku caurdzamību. Ar finanšu instrumentu palīdzību mēs uh, iegūsim arvien vairāk šādu projektu. Komisija iesaka, lai, uh, mē, lai uh, šādi projekti darbotos ne tikai administratīvā jomā, bet lai šādi projekti nākotnē būtu arī privāti, kas darbotos pēc dalībvalstu tiesībām. Es uzskatu, ka vajadzētu saprast, kādā veidā šādi privāti projekti varētu darboties ar Eiropas Savienības darbiniekiem. Šajā dokumentā atbildu šo jautājumu neesmu saņēmusi. Es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu parūpēties, lai mēs būtu gatavi lielākai PPP un finanšu instrumentu izmantošanai, lai mums būtu šie vajadzīgie finanšu instrumenti, lai mēs nebūtu tie, kas zaudē šajā spēlē. Pašlaik uh, parlaments vienkārši sēž klāt, piešķir naudu un pēc tam vispār netiek iesaistīts. Mēs e, nesaņemam arī nekādu informāciju un mums nav nekādu zināšanu par šiem projektiem. Ja runa par finanšu instrumentiem, tad 120. pāns B un C apakšpunkti šodien tika iesniegts jauns teksts, un īsnībā ir ļoti interesanti runāt par tekstu, kas nepārtraukti mainās. Parasti mums teksti ir daudz vai maz stabili, un es būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu saņemt tekstu, kas būtu vairāk vai mazāk stabils. Pašlaik nav nekādas iespējas saprast, kurā virzienā tad īsti e, šī situācija attīstās. Līdz mēneša beigām mēs vēlamies iesniegt e, šo dokumentu, jo nav nekādas jēgas visu laiku mainīt tekstu un nenonākt pie nekāda gala varianta. Mēs vēlamies ievērot eh, termiņu un mēs eh, ceram arī, ka kopā ar citām grupām varēsim sākt diskutēt. Es gribētu visus aicināt eh, neatturēties no kritikas izteikšanas, runāt par visiem manis pieminētajiem punktiem. Uh, Manuprāt, tas ir viens no sarežģītākajiem darbiem, ko esmu veikusi eh, savā mūžā. Gribētu vēlreiz atkārtot, ka datu bāze nepastāv. Piemēram, runājot par PPP, mēs īsti nezinām, ko, kas mums būtu jādara, lai e, tiesiskais pamats būtu labs. Līdz šim šie jautājumi vispār netika izvērtēti. E, izvērtējumā trūkst vairāku svarīgu elementu, piemēram, administratīvie izdevumi. Es eh, ceru, ka mēs eh, varēsim sagatavot tādu rezultātu, ar kuru visi būs eh, priecīgi un kas arī būs parlamenta cienīgs. Merci, Inge. Liels paldies, Inge, saka priekšsādātājs. Šis kopsavilkums par jūsu darbiem, nu jā, ir ļoti plašs. Nav runātājs Gērkungs. Ja, danke, Herr Präsident. <clears throat> Inge Gressler hat ihre Antwort. Paldies, pr priekšsādātāji. Inga Gresle ir patiešām paveikusi ļoti daudz pie šī jautājuma. Es uzskatu, ka mums visiem ir kļuvis skaidrs, ka e, mūsu referente ir patiešām ļoti entuziastiska un strādā pie sīkām detaļām un iedziļinās detaļās. Bet e, šajā komitejā e, ir tādi darbinieki, kas uh, kuriem ir jāstrādā ar šiem pašiem dokumentiem un kas saskarās ar problēmām tieši attiecībā uz laiku un arī šo iedziļināšanos detaļās. Tagad es vēlētos izteikt piezīmes par um, diviem satura punktiem, bet pirms tam izteikšu vēl kādu priekšlikumu. Es uzskatu, ka rezultātiem noteikti nāktu par labu, ja mēs šajās konsultācijās uh, atvēlētu šim jautājumam daudz uh, laika un lai mēs sagatavotu atsevišķu sanāksmi par šo punktu. Mani uztrauc Lukas. Ja par atsevišķām budžeta regulas daļām, kuras varētu apvienot vai par kurām varētu diskutēt kopīgi, tad, tad ja, kuras varētu apvienot tieši dēļ satura. Mums šeit vajadzētu noteikt mērķus, lai mēs varētu saprast, kādā virzienā tad eh, mūsu komiteja iet. Pretējā gadījumā varētu būt tā, ka beigās eh, budžeta regula savā galīgajā tekstā būs atkarīga no šiem iepriekšējiem dokumentiem, iepriekšējiem konsultācijām. Uh, Es kā ēna referents esmu sekojis līdzīgas darbam, un manas sabaldiskās grupas eh, kolēģi īsti nesaprot, kāpēc šis jautājums vai kāds no citiem ir pareizs. Un tieši tāpēc gribētu izteikt priekšlikumu, lai mēs intensīvi apspriestos par šo jautājumu, lai tiktu iesaistīti visi šīs komitejas eh, deputāti, Mums ir jārunā par saturu, tādējādi mēs redzētu arī vairākumu, un es domāju, ka tādējādi mēs varētu ņemt vērā arī visas detaļas, un rezultāti būtu labāki. Es vēlētos izteikt eh, pāris eh, komentāru par uh, sociāldemokrātu vēlmēm. Mēs vēlamies, lai budžeta regula būtu vienkāršāka un uh, varētu labāk izpildīt savus mērķus. Ja mēs dodamies uz mūsu vēlēšanu apgabaliem un tiekamies ar cilvēkiem, kas darbojas ar Eiropas projektiem, tad bieži vien tiek izteiktas sūdzības par to, ka pieteikšanās Eiropas līdzekļiem ir ļoti komplicēta. Te ir runa par visādu veidu projektiem, par mobilitātes projektiem, par pēniecības projektiem, par struktūra politikas projektiem un tā tālāk. Ja mēs iedzinamies eh, šajā jautājumā, tad mēs varam konstatēt, ka pastāv kāda problēma, ko mēs varētu atrisināt šeit, parlamentā. Tātad tā ir pārvaldības problēma. Un to tu esi ļoti pareizi aprakstījusi, tie ir runā par sektoru noteikumiem, par eh, to, ka šajos noteikumos ietavs tādi nosacījumi, kas runā pretī budžeta regulai. Uzskatu, ka parlamentam šeit vajadzētu uzņemties atbildību. Un eh, bieži vien ir tā, ka ir tādi regulējumi, kas ir jāpilda, kaut gan tie runā viens otram pretī. Pēc tam šie noteikumi tiek pārnesti tālāk nacionālā līmenī un tad viss kļūst vēl sarešķītāk. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz manu valsti, uz uh, Vāciju, tad uh, bieži vien šie pretrunīgie Eiropas nosacījumi tiek pārņemti federatīvajā likumdošanā, kas īstenībā runā viens otram pretī. Šie noteikumi netiek vienkāršoti un uh, Eh, galīgais eh, saņēmējs, kam ir jāpiemēro šie noteikumi, saskaras ar ļoti lielām problēmām, jo gal galā te ir runa par Eiropas naudu, bet īstenībā viss šis hauss radies Briselē. Es, protams, runāju ar šiem pieteikumu iesniedzējiem, ar mm, gala saņēmējiem, un uh, mēģinu teikt, ka mēs esam gatavi pildīt savus uzdevumus Eiropas parlamentā, bet tajā pašā laikā šie uzdevumi ir jārisina arī attiecīgajā dalībvalstī. Bet, piemēram, tad jāatcerās, ka Vācijā ir daudz federatīvo zemju un Vestfālenes noteikumi var atšķirties no Disaldarbas. Mums ir jādomā par to, ka mums ir jārisina mūsu uzdevumi. Es vēlētos aicināt visus kolēģus runāt ar saviem vēlētājiem savās dalībvalstīs, paskatīties, kas tad ir pārņemts dalībvalstu likumdošanā no Eiropas likumdošanas un vai gala saņēmēju izmisums un problēmas, ko viņi uzskata, ka tās nāk no Briseles, vai tās tiešām nāk no Briseles un varbūt vienkārši uh, ir radušās neatbilstības nacionālā likumdošanā. Tad šie sektoru noteikumi mums vajadzētu pie tā strādāt. Mums vajadzētu rīkoties tā, lai budžeta regula izpilda sektoru noteikumu vajadzības mums vajadzētu atteikties no atsevišķu nosacījumu iekļaušanas šajos sektoru noteikumos. Nākamais, par ko es gribēju runāt, ir pieļaujamais eh, kļūdas risks. Komisija ir iznākusi vairākus priekšlikumus, eh, ko varētu darīt šīs lietas labā. Tad te ir runa par pieļaujamās eh, kļūdu riskas, riska kvotu. Tie ir runa par izvērtēšanu, cik lielas ir kļūdas, cik liels ir to apjoms eh, finansiālā nozīmē, kur tās var atrast. Un es uzskatu, ka nodokļu maksātājiem varēs būs grūti izskaidrot, kāpēc tiek tērēti tik, tik daudz tūkstoši eiro, lai atrastu mazākas kļūdas, nekā īstenībā tika iztērēts kļūdu atrašanai. Bet, protams, nebūtu arī tā, ka e, komisija saņemtu atļauju mazas kļūdas vienkārši vairs nemeklēt. Esmu saņēmis signālus no komisijas, ka viņi ir gatavi šo pieļaujamo kļūdas risku akceptēt un ieviest šeit eh, pārvaldības rīku. Jā, ar šādu pieļaujamo kļūdas risku varētu strādāt, tas arī ir saprātīgs, taču es uzskatu, ka parlamenta viedoklis līdz šim ir bijis tāds, ka šo pieļaujamā kļūdas risku pielieto tikai tad, kad visi pārējie kontrolas pasākumi jau ir izsmelti. Un uh, ir jānodrošina, lai dalībāsis pašas varētu mm, pārvaldīt un kontrolēt viņām piešķirtos finanšu līdzekļus. Tieši tāpēc ir tiek ieviesti šie vadības uh, instrumenti. Es uzskatu, ka šie vadības instrumenti būtu labi, ja dalībvalstis varētu izpildīt šos minimālos noteikumus. Un tad, kad šie uh, nacionālie vadības paziņojumi tiktu arī attiecīgi pārbaudīti. Es jau redzu, ka priekšēdētājs uh, man rāda uz pulksteni, un tāpēc es arī beigšu uzstāties. Paldies, saka priekšādātājs. Jā, vairāk ir lūguši vārdu, lai uztevs par šo jautājumu. Bet tomēr ierosināt pagaidām šīs debats apturēt, mēs at atsāksim tās vēlāk, jo, kā jūs redzat, ir ieradusies mūsu vīdes priekšādātāja un ģenerālsekretārs. Viņi ir bijuši ļoti punktuāli, un šais precīzi laikā mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa, tātad no 4 līdz 5, pulkstens 5 par provizorisko budžetu projektu Eiropas parlamentam 2012. gadam. Tāpēc sveicu mūsu vidū Pitels kungu, Vidal Kvadras kungu un ģenerāla sekretāru Klausu Vēlle. Mūsu referents par šo jautājumu ir Fernandeša kungs. Mēs jau esam, mums jau ir bijusi ļoti plaša darba sanāksme, esam strādājuši kopā ar koordinatoriem pie šī dokumenta, bet referents vēlas izteikties, lai iepazīstinātu mūs ar šo jautājumu, ja mēs varam dot uzreiz pat aizno vārdu vicepriekšādātājiem. Referents ierosina Tātad dot vārdu prezidiju pārstāvjiem. Nu, tad tā arī darīsim. Un godātais vicepriekšādātāja kungs, Pitels kungs, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies Lamsūr kungs. Uh, gribētu teikt labu pēcpusdienu arī visai budžetu komitejai, jo esmu uh, ieradies šeit kopā ar uh, saviem kolēģiem, lai dotu ieguldījumu šajās debatēs uh, par um, uh, budžeta tām 2012. finanšu gadām. Jāsaka, ka e, šī ir kļuvusi jau par tradīciju vairāk gadu garumā, un šo gadu mēs sākām ar koordinātoru sanāksmi pagājušajā nedēļā, un es ļoti ceru, ka mēs e, panāksim vienošanos tā, lai parlamenta birojas varētu apstiprināt galīgo e, versiju. Un birojas to vēl nav apstiprinājis tādēļ, ka mēs tiešām gribējām eh, sagaidīt, kāda būs šī eh, samierināšanās eh, procedūra. Kas attiecās uz priekšlikuma būtību, man šķiet, ka šeit ir vietā pasvītrot, ka lielākā daļa palielinājumu 2012. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu rodas no četriem prioritārajiem projektiem, kas patreiz tiek realizēti. Šeit es domāju par ēku Luksemburgā, par, par Horvātijas pievienošanos, tātad paplašināšanos sakarā un jā, kā arī projekts, kas ir saistīts ar veselības aprūpu Eiropā. Un ģenerāla Eh, sekretārs jau iezīmēja galvenos eh, vilcienus un birojas uzskata, ka tas ir ļoti realistiski un atbalsta to. Tajā pat laikā mēs nevaram ignorēt eh, plenāru sēdē pausto konkrēti rezolūcijā par vadlīnijām, kur ir norādīts, ka inflācijas ehm, rādītājiem ir jābūt kā noteicošajām nosakot budžeta palielinājumu. Tas ir tāds kā tāds atskaites punkts. Tagad mēs esam gatavi identificēt, kur ir iespējami samazinājumi, ietaupījumi. Tajā pat laikā mūsu diskusijās mēs esam koncentrējušies gan uz palielinājumu, gan arī paturot prātā to, ka mūsu manevrēšanas iespējas, kā jau tika norādīts iepriekšējā gada priekšsēdētāja konferencē, ir jāņem vērā. Un Tas eh, tika identificēts kā 20 līdz 22 procenti eh, piektajā kategorijā. Tātad nepalielināt, eh, teiksim, šim palielinājumam nebūtu lielākam kā inflācija un koridors būtu 20 līdz 22 procenti piektajā kategorijā. Un šajā ziņā mēs noteikti varam saglabāt, eh, teiksim, šo taupības principu, tajā pat laikā atceroties eh, arī nacionālo budžetu problēmas. Koordinātoru sanāksmē eh, mēs secinājām, ka ir tiešām nepieciešams ņemt vērā tiesim, šo pieaugumu atbilstoši inflācijai, kas attiecās uz paplašināšanos un uz Horvātiju, tad šeit arī paplašināšanās atbilstoši Lisabonas līguma uh, nosacījumiem nozīmē arī grozījumu izdarīšanu budžetā. Un es domāju, ka ja uh, mēs varēsim to visu ievērot, tad mums izdosies panākt arī vienošanu. Redzu, ka ģenerāls sekretārs vēlas uzreiz šeit precizēt kaut ko. Un ir arī jautājumi, ko vēlas uzdos kolēģi. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, katrā ziņā varētu turpināt eh, to, ko teica viceprezidents. Mums noteikti ir jānorāda uz mūsu rīcībā esošajiem biroja priekšlikumiem. Un eh, šeit iet runa par eh, šo 20-22% eh, griestu maržu un jāņem vērā ar patreizējie ekonomiskie apstākļi. Bet šie četri struktūras principi, kas attiecās uz pamatu budžetu, tad uh, E, šiem pielāgojumi inflācijai tālāk arī īpašie pasākumi 18 e, deputāti, tiem jauniem deputātiem jāsaka, ka e, nevis pilnība, pilnīga ratifikācija vēl nav notikusi. Piemēram, apvienotā karalista, Francija, Beļģija vēl nav veikusi šo ratificēšanu. Šī procedūra ir jāapveic līdz vasarai. Trešais svarīgais punkts ir eh, sagatavošanās Horvātiju, paplašināšanās ar Horvātiju, un eh, pagājušajā gadā budžetu komiteja apstiprināja pirmo maksājumu tranšu kas attiecās uz Horvātiju. Mēs esam nedaudz savādākā situācijā nekā Eiropas komisija, jo tradicionāli mēs vienmēr esam uh, paredzējuši arī iespēju tam, ka novērotāji no kandidātu valstīm arī piedalās, eh, teiksim, parlamentu procesos un eh, paplašināšanās Eiropas parlamentā notiek gadu ātrāk nekā padomē un komisijā, jo viņi ir vairāk birokrātiski pēc savas būtības un uh, Uh, viņi var atvēlēt šīs vietas tikai tad, kad paplašināšanās vai šī pievienošanās reāli ir notikusi. Tradicionāli šie novērotāji, deputāti no kandidātu valstīm kas piedalās mūsu darbā, mēs gribētu, lai viņiem darba apstākļi arī būtu atbilstoši un adekvāti. Kā es teicu, budžets paredz 12 novērotājus no Horvātijas. Uh, varētu jau, protams, uh, teikt, ka sarunas vēl nav beigušās. Ungārijas prezidentūra gan vēlas pabeigt šīs sarunas līdz jūnija beigām, bet tomēr mēs zinām, ka ir arī atsevišķi iebildumi, tīpaši no komisijas puses. Uh, Tālāk, eh, ceturtais punkts, Konrāda Adenauer ēkas eh, finansēšana katrā ziņā. Tas ir kaut kas tāds, eh, kas noteikti vēl projekts, kas turpināsies. Cik lielā mērā mēs varēsim to finansēt no budžeta un saglabāt to pietiekam caurskatām šo finansēšanas procedūru? Mēs noteikti gribētu, lai šeit tiktu domāts arī par iespējamiem ietaupījumiem un lai tik domāts arī par citām finansēšanas iespējām, kā piemēram kredītiem. Tātad, ja paturam šīs trīs lietas prātā, tātad paplašināšanās ar Horvātiju, 18 eh, deputāti atbilstoši Eiropas eh, Savienības funkcionēšanas līgumā, eh, Konrāda Adenauerāks būvniecības finansēšanu. Un šajā gaismā patreizējais biroja priekšlikums attiecībā uz parlamentu pamatbudžetu pārēdz budžetu, kur pieaugums ir mazāks nekā inflācija. Es gribētu, lai jūs paturēt prātā šos eh, īpašos apstākļus, un tad jūs sapratīsiet, ka šis priekšlikums ir ļoti pamatots. Kas attiecās uz personālu, tad mm, neņemot vērā Horvātijas personāla jautājumu, tad izmantojot to pašu schēmu, kas tika piemērot attiecībā uz iepriekšējām paplašanāšanās kārtām, tad arī uh, Horvātijas um, Eiropas parlamenta deputātiem no Horvātijas vajadzētu nodrošināt eh, visus tos pašus, teiksim, nosacījumus, kā tas bija iepriekš, kas attiecās uz budžetu komiteju, uz juridisko lietu komiteju un uz ārējās tirniecības komiteju. Tad budžetu komiteja uh, ir klasificējusi to kā vidē izmēra sekretariātu, bet es domāju, ka tas vairs nav pamatoti. Es domāju, ka ir nepieciešams iekļaut to lielākā sekretariātu kategorijā, kas attiecās uz juridisko komiteju, tad tā ir klasificēta tāpat kā apakškomiteja, bet es domāju, ka tas neatbilst šīs komitejas darbs lodzēji, kas attiecās ārējās tirniecības komiteju. Tad tās loma arī ir būtiski pieaugus, kā arī darbs loks ir pieaudzis. un ārējās tirniecības komitejai ir galīgais vārds sakāms ļoti daudzos jautājumos, piemēram, tas ir saistīts ar dažādām sarunām, eh, ko Eiropas ārdā mm, komisija vai padomi. Tā kā mums šeit vajadzētu izrādīt pienācīgu atbildību un atvēlēt pieto, pietiekams cilvēku resursus šai komitejai. Tāpat izvirzās jautājums par jaunajām pilnvarām atbilstoši Lisabonas līgumām. Uh, un eh, daži ir ierosinājuši izveidot struktūru vienību, kur strādātu ar konfidenciāliem dokumentiem. Padome mūsu dzīvi īpaši apgrūtina, jo viņi negrib akceptēt, ka uh, mēs varam nodrošināt vajadzīgo konfidencialitāti. Tātad mēs gribam, lai būtu viena struktūra vienība, kas strādātu ar šādiem konfidenciāliem dokumentiem, ko mums sniedz padome, lai mums nevarētu liekt tiesība, pieejas tiesības tiem dokumentiem, uh, kuri mums tad pienāks, ņemot vērā mūsu uh, lēmē, kā lēmēja institūcijas pilnvaras, kas attiecās uz uh, laika termiņiem, tad mums ir noteikti jādara viss, lai pēc iespējas ātrāk izveidotu uh, šo struktūru. Bez tam ir atsevišķs uh, vēlmes, kas tika izteikts attiecībā uz finansēšanu. Uh, Un, bet mēs neprasām papildus amata vai štata vienības. Papildus prasības, kas tika izteikts, mēs uh, varam tās izpildīt tikai tad, vienkārši, ja mēs spējam kaut kā pārvietot uh, štata uh, vietas. Tāpat, kas attiecās uz Eiropas vēstures ēku Par to lēma jau um, birojas 2008. gada vasarā. Šeit ir panāks būtisks progress. Šis jautājums tika prezentēts arī budžeta komitejā. Tika um, organizēts arī arhite konkurss arhitektu firmām, kas attiecās uz 2012. gadu tad 13 miljoni ir nepieciešami plus 1 miljons izstādēji. Birojas apspriež jautājumu arī par 1 miljonu uh, piešķiršanu pasākumiem, kas ir paredzēti oglekļa emisiju samazināšanai. Jāsaka, ka tas ir tādēļ, ka uh, teiksim, šī, mēs radām zināmus uh, efektus vai ietekmi vidē. Mm, vairākums tomēr uzskata, ka kaut neliela summa tomēr ir jāiezīmē šiem mērķiem. Tāpat būs palielinājums arī izdevumiem datoru iepirkumiem. Deputāti ir aicinājuši modernizēt datoru aprīkojumu. Un mums ir paredzēta programma, kā to izdarīt. Šajā gadā tiks liels investīcijas um, Wi-Fi tehnoloģijās. 2012. gadā mēs pievērsīsim uzmanību citām jom, citām, citiem jautājumiem. Jāsaka, ka ne tikai darbiniekiem, bet arī asistentiem e, bieži ir e, problēmas ar e, pietiekamu pieju dažādām informāciju tehnoloģiju iespējām. Es domāju, ka šogad mums ir izveidojies ļoti labs dialogs starp budžeta komiteju un bīroju. Es saprotu, ka bija trīs tikšanās ar referentu un uh, Mums bija arī ļoti pozitīvas sanāksmes ar koordinatoriem, birojām bija diskusijas ar priekšsēdētāju un referentu, un mēs esam sagatavojuši arī laika grafiku, kas ļaus mums pieņemt lēmumus saulēcīgi, lai attiecīgi nacionālajie parlamenti arī varētu ņemt vērā rezultātus. Un Birojas raudzījās arī uz to, lai vispirms tiktu apstiprinātas vadlīnijas un uh, pēc tām tiktu gatavot uh, eventuālā tām. Lai tad šī secība būtu pareiza, kamēr plenāra sēdē vadlīnijas nav apstiprinātas, arī šādas tām nav iespējams. Kas attiecās uz Horvātiju, tad tad, kad tā pievienosies Eiropas Savienībai, tad noteikti tā ir tiks atvēlēts un um, budžets, bet tālāk ir šis jautājums par papildus deputātiem, bet, kā es teicu, mums ir jāpagaida, kamēr pabeigsies ratificēšanas procedūra atlikušajās dalību valstīs. Tāpat, kas attiecās uz uh, samazin, finansējumu samazināšanu, jā, tad tāds arī būs Adenauer ēks projektam. Um, Bet, kā es teicu, tas, ko es minēju, tās ir, tie ir galvenie principi, kas izriet arī no vadlīnijām, un es domāju, ka mēs noteikti varam runāt ar budžetu komiteju par visiem šiem jautājumiem, un, protams, birojas attiecīgi pieņems savu lēmumu par tām nākamajā trešdienā. Paldies! Merci, Paldies ģenerālsekretāram! Vidal Kvadras kungs, varbūt jūs varat izteikt tagad savus komentārus. Paldies priekšsādātāji. Jāsaka, man īpaši daudz nekā nav ko piemetinātām, ko teica ģenerāls sekretārārs un eh, Pitēlis kungs. Es pilnībā varu tikai apliecināt un atbalstīt to, ko viņi teica. Gribēju vēl uzsvērt, ka šie provizoriskie aprēķini, šīs aplēses, pavisam labticīgi un godprātīgi atspoguļo budžeta komitejas nostā, nostādnes. Turklāt šīs aplēses pilnībā atbilst arī tam, ko pieņēma plenāra sēdē parlaments, runājot par, par pam, vispārīgām pamatnostādnēm. Tāpēc es domāju, ka esam ļoti labā pozīcijā, lai nonāktu pie vienošanās ar padomu salīdzinoši īsā procesā samierināšanās procedūras ietvaros. Ir pāris punkti, ko vēl gribētu pieminēt attiecībā uz ēku politiku, un gribu vērst komitejas uzmanību šiem punktiem, bet īpaši uh, E, Fernandešu kungu uzmanību un gribu pateikties viņam par lielisku paveikto darbu nenoliedzami. Pirmais, ko gribēju teikt, ir saistīts ar 30. ziņojumu punktu. No vienas puses, te atzinīgi tiek vērtāta lēmuma, ko pieņems prezidijas 24. martā pagājušajā gadā, bet pēc tam ir vēl viens, sako vēl viens punkts, kurā tiek atkārtots, ka ir nepieciešams izstrādāt ēku politiku vidējā ilgā termiņā prezidija lēmums 24. martā pagājušā gada, uz ko ziņojums arī atsaucas un kas arī tiek vērtēts atzinīgi, bija šāds, respektīvi, tas ir tieši vērsts uz šādu vidēju un ilgtermiņa politiku ēku jautājumos. Un es nedomāju, ka varbūt, ka šeit ir vajadzīgs vēl vienreiz to visu atkārtot. Nu, tad es vienkārši ierosinātu atsaukties uz šo 2004, 24. mārta lēmumu prezidijā, un nu, tur tiešā mērā tiek runāts par vidēju un ilgtermiņa politiku ēku jautājumu, stratēģiju ēku jautājumos. Vēl viens punkts, ko gribēju minēt, ir šis 86 miljonu eiro, ko mums ir atmaksājusi Beļģijas valsts. Šos līdzekļus var izmantot tikai un vienīgi ēku projektiem. Tas man jums jāatgādina. Viena iespēja būtu šos līdzekļus izmantot, lai uzlabotu deputātu darba apstākļus, nu, piemēram, tā, lai viņiem ir vairāk uh, telpas. Un vēl viens priekšlikums. Uh, ir atceroties, ka mm, sekretariāta uh, līdzekļu palielinājumā tiek runāts par, par līdz pat trījiem akreditētiem asistentiem Brislēm un trīs māsakļiem, tātad seši cilvēki katram deputātam. Tātad, ja kāds deputāts vēlētos nodarbināt visus šos sešus individus, jo nu, tas šobrīd ir iespējams, tad tādā gadījumā viņiem pilnīgi noteikti nebūtu pietiekam daudz telpas. Nu, Burtiski runājot, tieši tāpēc arī mums ir vajadzīgs dot prioritāti šo 86 e, miljonu tērēšanai tieši šādiem mērķiem. Nu, protams, ka šos līdzekļus var izmantot arī citiem ēku projektiem. Un tomēr, tomēr, ja domājam, ka tos piešķirsim lūk deputātu darba apstākļu uzlabošanas mērķiem, tad mums tas arī jāsāk darīt Mēs nevaram, ier, mēs nevaram teikt deputātiem, lūk, jūs teorētiski varat darīt to un to, bet faktiski uh, rezultātā tas tomēr nav iespējams. Priekšsādātājs turpina. Labi, tagad dosim vārdu mūsu referentam Fernandeškungam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, saka Fernandeškungs. Gribēju sveikt mūsu vidū ģenerālsekretāru un abus vicepriekšsēdētājus teksts, ko pieņēmām, manuprāt, ved tālāk uz labiem risinājumiem un uz labu darbu. Protams, iespējams dažādas interpretācijas, un varbūt pie šiem interpretācijām mums arī vajadzētu sākt strādāt. bet tomēr uztver par pašsaprotu sevi saprotam šos ēku projektus un arī dzen saistības, kas ir noteikti šajās pamatnostādnēs zināmā mērā šie punkti gatavo ceļu aplēsēm skaitļos 2012. gada budžetam. Mēs nevēlamies, lai budžets pārsniegtu inflācijas pie, likmi, tātad budžeta pieaugums nepārsniegtu inflācijas likmi. Tā tas varētu būt. Nu, tieši tā kā komisija, tieši tie skaitļi, ko komisija izmanto, lai atsvaidzinātu daudzgadu finanšu schēmu. Nu, un, protams, tas ir sasaistīts arī ar rezolūciju, kurā mēs apgalvojam, ka inflācija būs aptuveni 2% līmenī. Es apzinos, ka ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā inflācija aprēķināt. Lūk, vidējā ikgadējā inflācija, piemēram, ikmēneša inflācijas likmes ko varam, piemēram, varam, piemēram līdzināt 2012. gada janvāra inflācijas likmi ar 2011. gada janvāra likmi. Tātad aprēķini ir ļoti dažādi, varam runāt par inflāciju Eirozonā un visā Eiropas Savienībā. Bet tas, ko mēs gribētu panākt, respektīvi, ka uh, inflācija 2012. gadam tiek paredzēta 2% apmērā. Tātad šis palielinājums ir 2%. Nu, varbūt inflācija faktiski būs nedaudz augstāka par šiem 2%. Un tādā gadījumā beigu beigās mums būs negatīvs palielinājums, respektīvi samazinājums. Pavisam tādos reālos skaitļos. tas atbilstu tiem nolūkiem un mērķiem, ko budžeta komiteja ir paudus un ko paudus arī Levandovska kungs, kas ir komisārs atbildīgs par budžetu. Jo galu galā ir um, taupības pasākumi un jāievēro strikta budžeta procedūra. Šobrīd pastāv zināmas vajadzības, zināmas nepieciešamības, kas izriet no Lisabonas līguma. Nu, lūk, piemēram, šie papildus 18 deputāti. Uh, Tāpat arī izdevumi, kas saistīti ar iespējamo Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un jāsaka, ka visiem šiem izdevumiem tad būs jātop iekļautiem ar budžeta grozījumu vēstules palīdzību. Tātad ar budžeta grozījumiem mēs, eh, protams, labprāt arī radīt ietaupījumus, un to savā ziņojumā arī skaidru un gaišu pasaku. Ietaupījums, piemēram, varam veikt arī attiecībā uz kad māju, respektīvi tās pārbūvi varētu pilnībā apturēt, varētu izmantot šo nepieciešamības gadījumu rezervi. Bet tāpat laikā domāju, ka tā ir ietaupījums ja vajadzētu panākt arī citās budžeta līnijās. Nu, un ceru, ka prezidijs nāks klajā ar šāda veida samazinājumiem budžeta līnijās. Tātad mēs vēlējāmies vēl gūt precizējumu par atsevišķiem punktiem, un viens no tiem ir arī minēts jau pašā rezolūcijā. Un ziņojumā, ko pagājušajā nedēļā pieņēmām ar lielu balsu vairākumu. Tā tad šī Eiropas, pievienotā, Eiropas pievienotās vērtības eh, birojas. Nu, es vēlētos, lai mums būtu pilnīgi skaidra definīcija par to, ko tad šis birojs darīs, ko šis dienas darīs, kas būs tā uzdevumi. nu, mēs ierosinam nogaidīt līdz brīdim, kad būsim saņēmuši pietiekam daudz informāciju par šādu dienestu un tā potenciālo darbību. Vēl viens jautājums, ko, nu, ir tāds, ka daudz kolēģi no šāda biroja vispār vēlēs atbrīvoties. Viņi nevēlas, lai tāds tiktu veidots. Domāju, ka šādu vēlmu varētu uzskatīt arī par pamatotu, bet šādu biroju varam veidot tikai tad, ja patiešām rodas pievienotā vērtība. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīga skaidra un gaiša informācija par to, ko tad šāds dienests darītu. Kas attiecas uz Eiropas vēstures namu, tas ir projekts arī, kas jau ir aizsācies, kas turpinās. Un es pilnīgi noteikti pats nesmu paredzējis apšaubīt tā pamatotību vai jēgu. Kā jau teicu, mēs nevēlamies iesaistīties tagad tādās niansēs, vai nevēlamies apstū, apsūdzēt kaut kādus, piemēram, deputātu statūtus, nolikumus vai līgumā paredzētos. Uh, Jo, nu, tad, bet vienkārši šai gadījumā ir vajadzīga informācija, lai precizētu atsevišķus punktus. Un tieši to mēs arī sakām šajā rezolūcijas projektā, ko pieņēmām pagājušajā nedēļā domāju, ka mums ir vajadzīga detalizēta finanšu plāna informācija par šī projekta īstenošanu. Un te es atsaukšos uz 30. punktu. Eh, te tiek runāts lūk atzinīgi vērtējam lēmumus, bet tikai tā gadījumā, ja ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija. Par ēkām. Un arī šo stratēģiju mēs vēlamies, lai mums izskaidrotu. Ļoti skaidrā veidā, tā pilnīgi skaidri un gaiši jā, jāsadala pa pamatsastāvdaļām. Jo, ja tas būtu jau noticis, tad tādā gadījumā šādas diskusijas vispār nesāktos, tad mums nebūtu jārunā par šo Eiropas vēstures namu. Tad jau būs viss bijis, būtu viss bijis skaidrs gan par finansējumu, gan par to, kā tas funkcionēs, kādas, kādas ir šīs iestrādes. Jebkurā gadījumā, nu, šis kuģis jau, diemžēl, ir aizpeldējis. Tātad atsaukt šo iepriekšējo ziņojumu mēs nevaram, bet pieprasīt vairāk informācijas gan mēs varam. Es zinu, ka laika grafiks ir ļoti saspringts, nenoliedzami, un e, šai saistībā es gribu aicināt politiskās grupas sadarboties, būt atsaucīgiem, gribu pateikties arī Jānu referentiem. Mēs piekrītam šim ļoti striktiem laika grafikam, centīsimies arī to visu izpildīt attiecīgajos laikos, esam centīsimies nonākt pie vienošanās, jo galu galā Galvenais mērķis ir šis 2% palielinājums, kas atbilst inflācijai un kas zināmā mērā nozīmē pat samazinājumu. Es zinu, ka zināmā mērā tas var radīt problēmas nenoliedzam. Priekšādātāja konferences tomēr ir pieņēmusi lēmumu. Viņi vēlas, lai, lai parlamenta budžets būtu 20 līdz 22%. Un tāpēc mums ir priekšlikums. Tas nozīmē, ka ietau, centieni nodrošināt ietaupījumus un pārvaldīt izdevumus ir kaut kas tāds, kam iesaistīsies visas iestādes. Tātad visas iestādes centīsies nodrošināt ietaupījumus, jo tas pilnīgi not ir iespējams. Tā visa rezultātā šis 100 miljoni, kas paredzēti piektajai sadaļai, varētu tikt pārvietot uz citām sadaļām. Nu, piemēram, uh, jaunatnes e, mērķim. Ir, e, ir tādi, kas to klasificē kā tādu propagandu, bet nē, nē, tā gan nav taisnība. 2000, 2011. gads bija gads, kad prioritāte bija paredzēta lūk e, budžetam un jaunatne ir viens no 2020. gada stratēģijas mērķiem jaunatne ir viens no mērķiem, kas iet pāri visiem sektoriem. Un mums taču ir jāsamazina šie skolas, eh, skolas ats, skolu atstājošo jauniešu skaits, ne, kas nepabeidz skolas, kas pamet mācības. Mums jāpārliecinās, ka pēc iespējas lielāka vienprātība tiek panākt arī par to, ka ir vajadzīga izglītība, ir vajadzīgs ar izglītības palīdzību cīnīties pret bezdarbu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs mērķis. Un e, pamatojoties uz pamatnostādnēm, es domāju, mēs varam nonākt pie tāda vienprātīga budžeta tieši 2011. gada budžetā jau notika visas šīs konsolidācijas, samazinājumi. Un Lisabons līgums pilnīgi noteikti ir radījis zināmas prasības, zināmas vajadzības. Kam jātop atspoguļotām nākamā gada budžetā? Domāju, ka tas budžets, pie kā šobrīd strādājam, un pašreizējais budžets un visi, visi grozījumi tiks attiecīgi arī veikti, un uh, varēsim to arī ratificēt. Tātad būs arī šie 18 jaunie deputāti galu galā. Mums nepieciešams, lai mums būtu mūsu rīcībā tādi instrumenti, kas ļautu uz mums liktās cerības attaisnot un kas ļautu mums arī darboties tādā ļoti tādā parauga lomā, tā lai mums būtu efektīvi ietaupījumi. Un es runāju par visam reāliem ietaupījumiem, nevis tādiem ietaupījumiem, kas ir vienkārši izdevuma atlikšana uz vēlāku laiku. Es gribētu redzēt ietaupējumus, piemēram, tieši ēku projektos attiecībā uz kādu māju, jeb Konrāda Adenaura māju. Nu, tie, tie ir mūsu galvenie tādi problēma jautājumi, un es tiešām ceru, ka mums šodien izdosies nonākt pie vienošanās par šiem mērķiem. Esam jau nobalsojuši par šīm pamatnostādēm ar lielu vairākumu pagājušajā, kā jau jūs dzirdējāt. Paldies! Jā, ļoti daudz ir pieteikušies izteikties, saka priekšsādātājs, bet es gribētu lūgt visus izteikties pēc iespējas lakoniskāk un uzdot tikai tādus jautājumus, ko vēl nav uzdevusi referents, un tātad pie tādām pamatpiezīmēm pieturēties, jo pulkstens piecos mums jāsākas balsošanai. Tātad pirmais vārdu pieprasīs Vogankungs. Yeah, you, Chairman, also... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties uh, ģenerālsekretāram un abiem viceprezidentiem. Es domāju, ka viņi tāpat kā mēs zina, ka 2012. gada budžeta veidošana būs īpaši sarežģīta, jo mēs zinām, ka komisija grib saglabāt šo 1% skaitli. Ekosok uh, vakar vienojās, ka viņi varētu piekrist uh, palielinājumam 1,5% apmērā. Mēs saprotam, ka padome uh, varētu ierosināt vispār samazināt vienkārši budžetu. Uh, Nu, jāraugās, ko mēs varētu ierosināt, kādu palielinājumu. Pagājušajā nedēļā parlaments parādīja ļoti atbildīgu attieksmi, vienojoties par pieaugumu, kas sakristu ar inflāciju. Tikai jautājums ir par to, kāda būs inflācija. Cica, ka tas varētu būt 2,7%, komisija paredz 2%. Man šķiet, ka tas ir skaitlis, ko ierosina arī referents, un katrā ziņā mūsu grupa arī gribētu redzēt skaitli, kas ir tuvāk šiem 2%. Ja iespējams, bet paliek neatbildēts jautājums, kur ietaupīt līdzekļus, jo pat ja mēs piekrītam pieaugumam par 2%, tad mums ir jāatrod 11,5 11, miljonu ietaupījums. Man šķiet, ka ir vairāk vērtīgi priekšlikumi attiecībā uz Adenauer ēku par paplašināšanos, varbūt varētu izmantot um, neparedzētiem uh, gadījumiem atvēlētos uh, rezervētos līdzekļus, bet Šķiet, ka viena no reālākajām iespējām ir meklēt 86 miljonus uh, no Beļģijas iestādēm, un viens priekšlikums ir izmantot to, lai uh, uzbūvētu šīs uh, papildus um, telpas jauniem deputātiem, bet varbūt varētu izmantot uh, Adenauer ēku pašu kā tādu, un kāpēc nevarētu izmantot naudu, kas ir jau esošos projektos, un tad mēs varētu ietaupīt naudu kaut kur citur budžetā, kas attiecās uz. Uh, šo situāciju, tad es saprotu, ka daži deputāti ir neapmierināti ar šādu virzību un viņi ierosina meklēt līdzfinansējumu projektiem, piesaistot citus partners. Un es gribētu zināt, vai ģenerālsekretārs vai, un viceprezidenti piekrīt tam, ka mēs meklētu citas finansēšanas iespējas Eiropas vēstures ēkas būvniecībai. Tā kā mums ir vajadzīgi ietaupījumi, bet ietaupīt var arī atsevišķās uh, budžeta pozīcijās, un mums jau ir atsevišķi priekšlikumi, piemēram, varētu paskatīties uz Eiropas PVN izvērtēšanas struktūru. Tā uh, paredz 1,3 miljonu eiro ieņēmums, bet es nezinu, vai tas ir īstais laiks to darīt, un vai nevajadzētu kaut kad nākotnē labāk to iekļaut. Tāpat līdzekļi 7 miljonu eiro, kas atvēlēt vēlēšanu kampaņai, varbūt mēs varētu paskatīties, kā to um, sadalīt pa vairākiem gadiem, nevis tikai 2012. gadā atvēlēt. Katrā ziņā es atbalstu Teiksim, šīs at, eh, priekšlikums, ko izteica ģenerāls sekretārs, eh, bet atsevišķā attiecībā uz atsevišķām pozīcijām mēs noteikti uh, varētu raudzīties, kur ir iespējami ietaupījumi. Paldies! Merci, mon cher collègue, monsieur. Paldies, godātās kol kolēģi, tālāk Bokraškungs. Thank you very much. Paldies. Klaus uh, vēlē atsaucās uz uh, ļoti rezultatīvo sanāksmi, kāda mums pagājušajā nedēļā bija Strasbūrā. Mēs tikāmies ar koordinatoriem, manuprāt, šī sanāksme patiešām nes augļus. Manuprāt, esam izteikuši vairākus priekšlikumus, varbūt pat ieteikumus, kā ietaupīt naudu. Tika teikts, ka mums ir ne tikai jāatliek izdevumi, bet arī jāsamazina šie izdevumi. Dažus priekšlikumus izteicu es pats, un, piemēram, lūdzu, lai parlamenta deputāti brauktu ar uh, ekonomisko klasi, lai izmantot ekonomisko klasi lidmašīnās. Tāpat arī es domāju, ka mums nav vajadzīgi šie ļoti spožie Mercedes-Benz automobīļi Strasbūrā. Es uzskatu, ka arī veselības apdrošināšanas politika varētu būt daudz striktāka, manuprāt, tā ir pārāk devīga. Taču nesaņēmu nekādu atbildi. Tā arī otrā reize, kad es uzbo, uzdodu šos jautājumus, un es ceru, ka šoreiz eh, šie jautājumi netiks ignorēti. Tāpat arī ir ļoti svarīgi uh, lai mēs uzsvērtu pozitīvās prioritātes un vienlaicīgi domātu arī par negatīvajām. Manuprāt, tas, ko eh, Fernandeškungs teica par inflāciju, ir patiešām ļoti būtiski, taču tas neatbilst Levandovskā kunga vēstulē. Šajā vēstulē bija pieminēts tikai 1%. Nu, kā kompromisu mēs varētu akceptēt 2%. Paldies, godētais kolēģi, jā. Pokraškungs, jūs esat koordinators un jūs pilnīgi noteikti arī pats personīgo eh, piemēru esat eh, rādījis, kā ir iespējams samazināt izmaksas. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētā. Šīs diskusijas ir ļoti interesantas un interesanti ir tas, ka te ir runa gan par taupīgumu politiku, gan par izdevumu politiku. Uh, Tātad mēs nerunājam par vajadzībām un efektivitāti, bet vai mēs šeit īsnībā gribam taupīt vienkārši tāpēc, lai taupītu? Manuprāt, ir vairākas jomas budžetā, kur mēs varētu padomāt, kā ietaupīt. Tiek runāts par dažādiem uzdevumiem un par iespējām, tiek runāts arī par ziņojumu gatavošanu. Es uzskatu, ka politiskās grupas varētu vienoties par šiem jautājumiem. Principā šovakar vakarā mums vēl būs sanāksme pirms samierināšanās procedūras. Mēs tiksimies ar ģenerālsekretāru un vicepriekšēdētāju, un mēs tur iedzināsimies detaļās. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā otrajā pīlārā tiek runāts ne tikai par tādiem cipariem, kas krīt visiem acīs, bet ir runa arī par mazākām lietām, kas varbūt nav tik interesantas, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgas. Piemēram, vietas bērnu dārzos. Ir ļoti svarīgi, lai darba nosacījumi būtu labi, un tāpēc ir jāuzdod jautājums, kāpēc eh, vecāku iemaksas tiek dubultotas. Uh, bieži viena eh, tas ir vairāk nekā vajadzīgs. Tieši tāpēc mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc tas tiek darīts. Arī ar eh, sociāldemokrātiem un konservatīviem mēs vēl par to runāsim. Te ir eh, runa par apmēram 22 pozīcijām, kur varētu ieviest grozījumus. Jautājums ir par to, kā tiek apspriesti šie eh, pamata nosacījumi. Vai te ir runa par eh, zināšanu iepirkšanu ārpuses? Mēs jau esam identificējuši 25 miljonu eiro ietaupīšanas potenciālu. Te ir runa gan par kādu ēku, gan par Horvātiju, kas vēl nav ierēķināta šajā summā. Tad te ir runa par patiešām lieliem ietaupījumiem bet īsnībā tos, tie tiks vienkārši pārnest uz nākamajiem gadiem, un tie īsnībā nav reāli ietaupījumi. Nākamgad mums jebkurā gadījumā vajadzēs strādāt pie šiem jautājumiem. Tātad, ja mēs esam identificējuši 25 miljonus eiro, ko neskatoties uz šiem pārējiem pozīcijām mēs varētu ietaupīt. Vienlaicīgi es gribētu, lai kolēģi skatītos ne tikai uz cipariem, bet arī uz tekstiem, kas ir blaku šiem cipariem, un tad domātu par šo grozījumu pieņemšanu. Tad es uzskatu, mēs būsim uz īstā ceļa. Tāpat mums ir, ir jāuz, jā, jāapspriežās ar pārējām politiskajām grupām, tad šis jautājums par pievienotās vērtības nodokli, par pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Es no savas politiskās grupas eh, puses varu teikt, ka mēs esam kritiski noskaņoti un mēs tam nepiekristu. Ja runa par Eiropas vēstures māju, tad es uzskatu, ka vajadzīga tā noteikti ir, mums vajadzētu to saglabāt. Ļoti svarīgi būtu arī saņemt klasisku biznesa plānu, kā tad šī ēka funkcionēs. Šogad tie ir 14,2 miljoni, nākamgad 16 miljoni, vēlāk vēl vairāk. Mums galu galā vajadzētu noteikt šeit kaut kādu robežu. Jā, es uzskatu, ka esmu izmantojis sev atvēlēto laiku. Paldies, godātās kolēģi, tālāk vēl tripal. Paldies. Sākšu ar to, ko pieminēja Fernandeša kungs. Tātad te ir runa par konsolidācijas budžetu, tam vajadzētu būt konsolidācijas budžetam. Un tas nozīmē arī, ka ir jārod ietaupījumi citās budžeta līnijās. Es piekrītu viņa viedoklim par to, ka inflācijas likme nedrīkst būt augstāka par 2%. Un es vēlētos arī izteikties par dažiem atsevišķiem punktiem. Atbalstu Bokraša kunga kritiku ko viņš izteica par vairāk kolēģu priekšlikumiem. Bieži vien tiek runāts par atbildīgiem amatiem un par to, ka šie cilvēki īsnībā neuzņems atbildību savā līmenī. Es uzskatu, ka politiski tas nav labi. Godīgā procedūrā visi priekšlikumi tiktu vienlīdzīgi apspriesti, tiktu iesaistīti visi kolēģi un visi koordinatori. Uh, Es atbalstu arī visu ceļošanas izdevumu budžetu kritiku. Es uzskatu, ka iepriekšējā gadā mēs jau skaidri redzējām, ka lidojumi Eiropas Savienības ietvaros nevienmēr ir vajadzīgi. Jā, ja runa par starpkontinentāliem lidojumiem, tad tā ir cita runa, bet eh, šādi vienu, divu stundu lidojumi bieži vien maksā divreiz vairāk nekā tiem vajadzētu maksāt, un tāpēc mums vajadzētu panākt kaut kādu risinājumu. Tāpat arī es uzskatu, ka Strasbūrā vajadzētu vairāk nodrošināt velosipēdus, jo daudzi deputāti un arī asistenti e, vēlētos tos izmantot. Un tas ir labi arī CO2 izmešu samazināšanai. Tāpat kā Aleks. Aleks, tāpat kā Aleksandrs Alvaro, es uzskatu, ka mums nav vajadzīgi 11 jauni amati. Tas ir tāds politisks jautājums. Es uzskatu, ka tas ir komisijas e, atbildībā, un Sūre komitejā mēs jau konstatējām, ka uh, Eh, tā ir politisko debašu sadaļa, un tieši tāpēc mums nebūtu vajadzīgi šādi amati, papildus amati. Tagad par kādu ēku. Vēleskungs teica, ka mēs to iekļausim savā budžetā, un tad arī mēs saņemsim kredītu finansējumu. Taču kas tiek darīts? Mēs vienkārši saņemam šos izdevumus un pārbīdam tos uz nākamo gadu. Tas nav nekāds taupīšanas pasākums, tas ir vienkārši pārbīdīšanas pasākums, un es tā, tam nepiekrītu. Es eh, piekrītu tiem, kas ir izteikuši konkrētus ietaupīšanas pasākumus. Tas būtu pareizais ceļš, un es arī to vēlētos atbalstīt. Merci beaucoup. Paldies. Portaškungs tālāk. Bom, eh, eu, eu gostaria de eh, não ter que repetir eh, Paldies! Es negribētu atkārtot tos viedokļus, kas jau šeit tika pausti. Un patiesībā daudz, kas no tā jau ir dzirdēts iepriekšējās sanāksmēs, ir tīpaši virojā un koordinātoru sanāksmē. Tomēr man ir ļoti nopietnas šaubas par to, vai 2012 gadā vai mums izdosies izveidot 212 eh, jaunas darba vietas? Eh, vai tiešām šeit nevarētu kaut ko ietaupīt, vai mums visa šīs darba vietas būs vajadzīgas? Otrakārt, es domāju, ka ir iespējams daudz viet reāli ietaupīt. Manas valsts Uh, finanšu ministrs, piemēram, vienmēr braucot uz Briseli, lido ekonomiskajā klasē, arī lidojot uz Ņujorku. Arī es uh, ceļoju ekonomiskajā klasē. Ja ekonomiskās klases biļešu vairs nav, tad es, protams, lidoju biznesa klasē. Uh, bet uh, es domāju, ka ja, piemēram, mēs paši maksājam par biļetēm, tad mēs, protams, vienmēr izvēlamies ekonomisko klasu. Kāpēc, kad mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, neizmanto to pašu loģiku? Es domāju, ka ir iespējams uh, tiešām ietaupīt milzīgus līdzekļus. Protams, ja lidojums ir uh, garāks par sešām stundām, tad mēs varētu um, domāt par uh, um, biznesa klases biļešu um, pirkšanu, bet es ierosinu uz mūsu ceļojumu nosacījumiem piemērot tos pašus noteikumus, kas attiecās uz darbiniekiem, uz personālu. Otrkārt, tas ir tīri tāds ētisks dabas jautājums. Deputāts nevar uh, saņemt par vienu dienu trīs piemaksas - sekretariātu piemaksu, ceļošanas piemaksu un vēl. Tālāk par mākslas darbu pirkšanu. Kas par to lemj? Par to lemj uh, priekšsēdētājs, izējot no darba kvalitātes. Es katrā ziņā ierosinu, ka mēs varētu pārdot daudz no mākslas darbiem, kas ir kolekcijā. Bet es tiešām nedomāju, ka. Mums vajadzētu steigties palielinātu budžetu, bet mums vajadzētu paskatīties, kur iespējams ietaupīt, kas attiecās uz eh, šo līdzekļu palielinājumu vēlēšanas kampaņai, tas ir tiešām nepamatot. Es domāju, šādus finansējumu var vai nu atlikt, eh, vai arī vispār atcelt. Es domāju, ja mēs visu šīs lietas rūpīgi pārdomātu, tad mēs tiešām varētu atrast daudz lielākus ietaupījumus. Sādors Gagarīga tālāk lūdzu. Paldies, prezidente. Muy, muy... Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Ļoti daudz, kas jau šeit ir ticis pateikts. Dažas lietas varu atbalstīt, citas nē. Es domāju, ka Eiropas parlamenta galvenie mērķi attiecībā uz šo uh, budžetu ir bijušas realizēt jaunās pilnvaras, kas mums ir piešķirtas atbilstoši Lisabonas līgumām. Tas noteikti ir ietekmējis uh, štata vietas, eh, tas noteikti ietekmē atsevišķu parlamentu komiteju eh, darba apjomu palielināšanos, līdz ar to ir nepieciešami papildus cilvēki, tāpat tas skar arī asistentu skaitu. Eh, politiskās grupas šo izdevumu kategorijas palielināšanos ir akceptējušas. Un budžeta komiteja to visu īsteno budžeta projektā vienlaicīgi domājot arī par budžeta ilgtspēju nākamajos gados. Bet, ja paskatāmies uz izdevumiem ceļojumu biļtēm, jāsaka, ka šeit izskan doma samazināt eh, izdevumus ceļojumiem. Tas izskatās skaisti avīzēs, bet ja mēs paskatāmies uz uh, līdzekļiem, kas tiek izlietoti, piemēram, algās, tad jūs sapratīsiet, ka ceļojumi izdevumi nebūtu neveido problēmas fundamentālāko daļu. Mēs jau to teicām koordinātoru sanāksmē, ka reālos ietāpījums ir iespējams atrast lielajās izdevumu kategorijās. Un, piemēram, šeit varētu runāt par ietaupījumiem kategorijā, kas saistīts ar jaunajām ēkām. Kas attiecās uz eh, izdevumiem, tad es nerunāju tikai par šo gadu vai par nākamo, bet es runāju par vidējā termiņu. Tas nozīmē labāku politiku, eh, būvējot ēkas, jo tas varētu būtiski radīt, rad, radīt būtiskus ietaupījumus. Es gribētu lūgt ģenerāla sekretāram atbildēt uz sekojošo jautājumu. Jūs pieminējāt um, datoru pakalpojums, jūs runājāt, ka tiks uzlabots bezvada internetu tīkls. Mēs esam izbrīvējuši, zinām, daļu līdzekļu, lai attīstītu šo Wi-Fi iniciatīvu Eiropas parlamentā. Tomēr no tā, ko jūs teicāt, izriet, ka būs nepieciešami vēl papildus līdzekļi, un jums būs nepieciešams vēl vairāk laika. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar mūsu reālajiem darba apstākļiem. Lūdzu, risniet šo jautājumu. Paldies! Tātad ir izteikušies visu grupu pārstāvi. Tālāk došu turpmākiem runātajiem tikai vienu minūtu laika. Pirmais būs Grimondīkungs, lūdzu. Jā, danku, voorzitter. Um, ik, ik vertegen... Paldies! Es pārstāvu mm, visu pro-eiropeiskāko partiju Nīderlandē. Bieži vien mēs jūtamies tā kā Asteriks un Obelisks, jo mums vienkārši nav tik daudz uh, eiropeisku partiju Nīderlandē. Tieši tāpēc es īpaši kritiski skatos uz budžetu 2012. gadam un to, kā tas tiek izskatīts parlamentā. Es īsti nesaprotu, par ko mēs šeit runājam. Mums vienkārši Nav nekādas nojēgas vēl par 2012. gada budžetu. Šeit nerunāju tikai par kaut kādām aplēsēm vai aplēšu projektiem. Es nesaprotu, kā mēs varam apspriesties ar biroju. Pagājušajā nedēļā padomē eh, tika runāts par 4,4% samazinājumu tās budžetam. Es uzskatu, ka parlamentā mums vajadzētu mainīt kultūru. Mums ir jāskatās uz šo pieeju mums ir tā jāpārdomā. Es saprotu, ka mums vēl nav panākta šādā kultūras paradigmas maiņa. Finanšu ministrija manā valstī ir izskatījusi visu pārējo ministriju budžetus. Netiek runāts par politisko iespējamību, bet gan par tehniskām iespējām panākt ietaupījumus. Tāpēc eh, mans lūgums sekretārijātēm būtu šāds. Varbūt mēs varētu līdzīgi rīkoties attiecībā uz parlamenta budžetu. Citiem vārdiem runājot, mēs varētu izskatīt eh, tehniski, kādas ir ietaupījuma iespējas. Šeit eh, budžeta komitejā mēs varam runāt tikai par politisko iespējamību izdarīt šādas ietaupījumus. Es gribētu, lai padomu atbildu šo jautājumu. Paldies! Jūs nesat vēl redzējis skaitļus, prozoriskos skaitļus, pilnīgi noteikti, tāpēc, ka mēs eh, uz viedokļu apmaiņu tiksimies eh, pirms šo prozoriskos skaitļu pieņemšanas. Tātad mm, ģenerāla sektoras dokumentā šādus skaitļus jau ir iekļāvis tālāk. Padomas lēmums ir padomas lēmums. Viņi pieņem savu lēmumu nenoliedzami. Bet saskaņā ar informāciju, kas ir manā ziņā, šis mīnus 4,4% ir noteikti ņem, neņemot vērā tos um, dienesta darbiniekus, kas darbojas ārējās rīcības dienestā. Un te mēs runājam par būtisku starpību, vai ne tā? Jo mums beigu beigās ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kā šie skaitļi veidojas un vai šie skaitļi ir salīdzināmi vispār. Tālāk abādi kungs lūdzu. Oui, merci. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu tam, ko jūs nu pateicām. Es tā pašā laikā tomēr arī gribu teikt, ka esmu gan pro-eiropietis un ļoti pārliecināts pro-eiropietis. Bet reizēm līdz ar to ir ļoti grūti, pat ir, ir jautājumi pamatot, izskaidrot vēlētājiem uz vietas, kāpēc Eiropas Savienības budžets pieaug par 5,6%, kamēr savukārt viņiem ir jāpiedzīvo visi šie Eh, visi šie procenti un savukārt padoms budžets nepalielinās. Un nu, tas ir tāds struktūrāls jautājums. Nu jā, ir tādi jautājumi kā Horvātijas pievienošanās un arī kadmājas projekts, bet tāpat laikā, jā, mēs esam tie, kas tiek ievēlēti uz vietas un politiski tas ir ārkārtīgi sarežģīti izskaidrot šiem veltēm šādu pieaugumu. It īpaši eh, tādiem vēlētājiem, kuriem nebūtu nav proeiropisku noskaņu vienmēr. Nu, Fernandeša kungs jau teica, jā, varbūt mums vajadzētu vairāk pieturēties pie šī inflācijas līmeņa. Kāda inflācijas līmeņa, tas ir atkal nākamais jautājums. Respektīvi, tātad tikai pieaugums pa inflācijas līmeni, nevis inflācija plus vēl 18 papildus deputāti, plus vēl Horvātija, plus vēl kaut kas. Tātad tikai šis inflācijas līmenis. Otrs, ko es gribēju teikt par šo vēstures namu. Jā, šis vēstures nams, es īsti nesaprotu, kas tad nu ir. Neviens jau idejas, ka nebūs pret šo ideju, bet pirmais jautājums ir šāds. Vai tad tiešām ir tas īstais brīdis šajā budžeta taupības laikā veidot šādu vēstures namu, jo galā ideja jau nav slikta, bet vai tiešām tas ir vajadzīgs tagad? Ja mēs runājam par 15 miljoniem gadā, man liekas, tā ir ļoti liela summa šādos laikos. Un otram kārtām Vai nevajadzētu paredzēt tādā gadījumā līdzfinansējumu mehānismu ar citām institūcijām, kas ļautu mums tādā gadījumā, lūk, nu, parlamentam arī ietaupīt savus līdzekļus, arī varbūt Briseles pilsēta varētu piedalīties, varētu citas interesētās puses pilīties šādu namu finansēšanā. Un trešām kārtām par ietaupījumiem. Tie, nu, nevēlos jau kā Helga Tripel uzreiz teikt, ka jāpāriet uz velosipēdiem, bet es domāju, tāpat laikā mums ir dažādi veidi luksus pasākumu un mums varam noteikti ietaupīt uz to rēķinu rēķina. Un, ja mēs runājam par šiem um, struktūra jautājumiem, tad es domāju, ka izdevumos nedrīkstam pieļaut palielinājumu šajā gadījumā. Vai nu paliec samazinājam, vai nu tiem jāpaliek pašreizējā līmenī. Un tas attiec arī uz ceļa izdevumiem un tam līdzīgi citādi mēs nonāksim pie ļoti saržītas situācijas. Un visbeidzot, es priecājos par to, uh, ka mums izdodas zināmā mērā summas, kas, ko mēs ietaupīsim, nodrošināt jaunatnes projektiem. Es domāju, tā ir laba vēsts, un eh, tas būtu vajadzīgs, jo tas tiešām ir kaut kas liederīgs un vērtīgs. Jo šobrīd dubatas eh, debatas iet ļoti diezgan antieiropeiskā gaisotnē, gan par parlamentu, gan par padomus budžetiem. Mums jāspēj nodrošināt šī saskaņotība starp to situāciju, kādā dzīvo pilsoņi un to, kādā šobrīd uh, ir Eiropas parlaments. Paldies! Gribu lūgt runātājs tomēr izteikties ļoti īsi Inga tālāk. Liels paldies! Uh, komunikāciju ģenerāldirektorātā strādā 600 cilvēki. Kāpēc tam mums vajag vēl vairāk cilvēku, lai sagatavotos 2014. gadam? Es uzskatu, ka mēs varam iztikt ar šo personālu, savādāk mēs neko iegūsim, neko neiegūsim. Tātad mans pirmais jautājums ir par šiem darbiniekiem. Uh, Iepriekšējos gados eh, nav pieņemti nekādi citi darbinieki, izņemot eh, komitejas sekretariātu darbiniekus. Tad te ir runa par eh, ģenerāla direktorāta kabinetu izveidi parlamentā. Ar ko tad mēs sāksim? Vai uh, mums ir jāatcerās, ka šie kabineti bieži vien ir lielāki nekā komisāru kabineti? Es uzskatu, ka tā tas, tas nedrīkstētu būt, un tieši tāpēc. Uh, Vai nu mēs to nosaucam par resursu nodaļu vai par kaut ko citu, jautājums eh, paliek eh, tāds pats, vienalga kādai ķītētam vai birkadam tiek pielikta. Tāpat arī mums ir jādomā par administrāciju. Bieži vien eh, visas nodaļas vēršas pie padomas mm, sekretariāta. Kāpēc gan tā notiek? Jā, visi kolēģi uztraucas par ceļošanas izdevumiem. Kāpēc mēs nevarētu vispār atteikties no biznesa lidojumiem? ir eh, jāatcerās, ka bieži vien eh, šajos biznesa klasē lido tieši deputāti. Voorzitter, dank u wel. Eh, ik ben helemaal niet blij met de cijfers van het bureau die worden gepresenteerd. Paldies. Nākamais runātājs ne, man neapmierina tie skaitļi, ko līdz priekšā prezidijas, jo šie skaitļi neietver nekāda veida ambīcijas, un te es runāju par šo inflācijas līnijas ievērošanu, it kā tas būtu ietaupījums. Nē, mums ir vajadzīgs nevis palikt vienādā līmenī, bet mums ir vajadzīgs samazinājumi. Ja to var izdarīt padomu, kāpēc nevaram mēs? Fernandeša kungs teica, ka lūk, vajadzētu mainīties šai paradigmai, kultūrai, attieksmai pret līdzakļiem. Eh, Lidošajot ekonomiskajā klasē, tas ir, tas ir pilnīgi normāli. Mums tur pirmām kārtām jāizbeidz šis ceļošais cirks uz Strasbūru. Paldies, man, Monika, jums arī viena minūte, un pēc tam dosim vārdu prezidiju locekļiem atbildēji. Priekšsēdētāji, es nebūtu pieteikusies runāt, ja. Uh, atkal un atkal neparādītos eh, ēku politikas jautājums. Tas tiek uzskatīts par ļoti smagu punktu, kur var ietaupīt arvien vairāk līdzekļu. Es uzskatu, eh, ka mums vajadzētu skaidri pateikt eh, par šo kādu ēku. Jā, ja mēs vēlamies, lai šī ēka būtu, daudziem, protams, tas nepatīk, bet mums ir jādomā arī par ietaupījumu potenciālu Bieži vien uh, ir jādomā par ietaupījumiem, ko mēs varētu iegūt no procentu maksājumiem. Mēs uh, varētu ātrāk pārcelties uz uh, Luksemburgu un tādējādi mums būtu nu, masīvi lieli ietaupījumi. Šo mērķi mēs varētu sasniegt. Tādējādi mums nevajadzētu tērēt arvien vairāk naudas telpām. Uh, Tāpēc es gribētu, lai tie deputāti, kas uh, izsakās par šo jautājumu, noskaidrotu mm, attiecīgo informāciju, un ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat tos uzdot arī man. Paldies, turpin priekšādātājs. Nu, kādā kārtībā jūs vēlaties atbildēt? Pitēls kungs pirmais. Paldies, priekšādātāji. Esmu patiesi pateicīgs gan referentam, gan ānu referentiem, gan arī visiem citiem kolēģiem, kas uzstājās un līdz ar to parādīja lielu interesi par šo tēmu. To es uzskatu par ļoti pamatīgu uzmanības zīmi, par to, ka jūs rūpēties, uztraucieties par šo jautājumu, un tas ir ļoti pozitīvi. Beigu beigās mēs atgriežamies tikai un vienīgi pie vienas lietas - kā mēs vēlamies panākt, lai Eiropas parlaments darbotos atbilstīgi. Un uh, kā mūs uztver sabiedrība? Izteikšos pavisam īsi. Mana pieredze Eiropas parlamentā uh, liecina, ka vienmēr ir arī tādi patīkami pārsteigumi. Tādu pārsteigumu piedzīvoju arī šo pēcpusdienu, dzirdot to, ka viedokļi ir dažādi arī par to, kāda tad ir, kas ir inflācija. Nu jā, inflācija kā politisks un ideoloģisks koncepcija ir ļoti dažāda. Jā, šis skaitlis, protams, var tapt apsvērts un e, mainīts, bet tāpat laikā varu paredzēt, ka mēs noteikti nonāksim pie domstarpībām arī par pašu skaitli. Es gribētu teikt, ka beigu beigās mēs vienmēr, eh, mums vienmēr jāatsauc uz tiem, kas nosaka inflāciju. Mums nevajadzētu šeit tagad uzsākt domstarpības starp padomu, komisiju, parlamentu, pretkomunistiem, pro-eiropiešiem un vēl kādu par to, kā tiek rēķināta inflācija. Lai atbilstīga at struktūra, tad to arī nomēr vienalga, vai tas būtu 0,1% inflācija, vai tas būtu. 1% eh, vai 2% tam nav nekādas nozīmes, bet mēs tagad katrs atsevišķu inflāciju nemērīsim. Un ir pilnīgi vienalga, kāds šis skaitlis arī nebūs. Diskusijas bija arī par reāliem samazinājumiem. Daudz izteica aicinājumu uz to. Es domāju, ka mums vajadzētu likt galvas kopā, un e, tas notiks tieši samierināšanās e, procedūras laikā, kas pēc pāris stundām sāksies, kad runāsim par to, kuras sadaļā, kurās sadaļās samazinājumi ir iespējami. Bet nu ir viena līnija, kur nedrīkstam šķērsot kur nedrīk, kurai nedrīkstam iet pāri, un tas ir jāatcerās šis 20, 20 līdz 22 procenti skaitlis, par ko vienojās priekšādātāja konferences. Tā ir mūsu manevrēšanas telpa. Mēs nevaram iet pāri šem, šim limitam, jo tādā gadījumā tas politiski būtu ārkārtīgi nekorekti, jo tas ir politiskā nostādne, par ko grupu vadītāji ir vienojušies diskusijas dzirdēju arī par eh, aģentūru, ja dienestu Eiropas pievienotā vērtībā. Es uzskatīju, ka tā ir ļoti, tas ir ļoti labs dienests. Protams, varam diskutēt par to, cik tam lielam būtu jābūt un tam līdzīgi, bet tas, ka pastāvēs dienests, kas ziņos parlamentam par to, cik liederīgi ir izstrādātie priekšlikumi Eiropas līmenī, kas mums pastāstīs, vai šiem projektiem būs lielāka ietekme tajā gadījumā, ja pasākums tiek īstenots Eiropas līmenī vai varbūt nacionālajā līmenī, es domāju, ka tas var palīdzēt mums izprast, tas mums palīdzēs arī pieņemt lēmumus. Un tas ļaus mums pārliecināties, ka mēs varam kalibrēt savus lēmumus pamatojoties uz to, cik liederīgi ir šie priekšlikumi, un pēc tam mēs iedzīvotājiem varam teikt, ka, lūk, Eiropas līmenī tas ir daudz liederīgāk, tad radīsies šī pievienotā vērtība, ietekme būs daudz pamatīgāk nekā, ja to īstenot nacionālajā, nacionālās dalību valstīs katrā atsevišķi tieši 27. tātad. Viens no noteikumiem, kas attiecas uz deputātiem un viņu izdevumiem, nu lūk, visiem šiem biznesa ekonomikas klases lidojumiem, um, ir, tas viss ir iekļauts noteikumos, un par šiem noteikumiem mēs paši lēmām kopā ar padomi, un mēs šo lēmumu pieņēmām, mēs mainījām iepriekšējos noteikumus, un e, mēs teicām, lūk, iepriekšējie vecie noteikumi nebija pietiekami labi, tie nebija pietiekami pārskatāmi, un mēs vēlējāmies nodrošināt pārskatāmus noteikumus. Nu, lūk, ļoti labi, tad, bet tad mums jādarbojas šo jaunpieņemto noteikumu ietvaros. Un gal galā katra deputāta ziņā tad ir eh, lemt par to, vai viņš vēlas vai nevēlas ceļot eh, ekonomiskajā klasē. Mēs to nevaram iekļaut budžetā, mēs nevaram nevienu piespiest eh, izvēlēties citas klases biļeti, ja, piemēram, mēs tomēr nodrošinam biznesa klases kompensāciju. Nu, šķiet, es jau te klavēju jau pie atvērtām durvīm, visi jau par to domā. Bieži vien mēs atrodamies tādā situācijā, kur prese mums piespiež izdarīt lēmumu, izdara spiedienu uz mums. Es domāju, ka to nedrīkstam pieļaut. Mums ir jāpievēršas parlamentam, parlamentam un tā likumdošanas darbībai pilsoņi vēro to, ko mēs tērējam, protams, bet viņi vēl vairāk vēro to, ar ko mēs nākam klajā kā likumdošanas projektiem, kādus likumus mēs pieņem. Un ja mēs labi strādāsim, ja šie projekti būs lieliski, tad viņi arī uzskatīs, ka parlaments ir īstajā vietā, jo parlaments gal galā tādā gadījumā tas ir tas pats nopietnākais iestādījums. Un ja mēs skatāmies uz to, ko tērē reģionu, ko tērē dalībās, un tad salīdzinām to, ko tērē mēs, tad jāsaka, mēs tērējam daudz mazāk Mēs esam daudz pieticīgāki savā attieksmē pret šiem izdevumiem, un kolēģi, to lūdzu atcerieties. Nu, parādiet man, parādiet man vienu piemēru, kur tas tā nav. Parlaments ir tā viena iestāde, kas ir ļoti piesardzīga savos izdevumos, kas ir ļoti pārskatām, kur ļoti viegli visu uzraudzīt. Nevienā dalībvalstī šādu parlamentu un iestāžu nav. Nevajag vienmēr tik drausmīgi baidīties par to, ko citi teiks. Nē, mums jābūt ir godīgiem pašiem pret sevi un jāceras, ka iedzīvotāji mūs vērtēs pēc tā, ko mēs saražosim, ko mēs liksim viņiem priekšā kā darba rezultātu. Paldies! Turpin priekšādātājs, paldies, vicepriekšādātājs, jūs tiešām ļoti dzīvīgi aizstāvjat aizstāvējāt parlamentu un visas tās intereses. Tālāk došu vārdu ģenerālsekretāram. Nu, lai viņš vēl papildina jūs teikto. Dankie, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es varbūt varētu atbildēt uz uh, visiem šiem atsevišķiem jautājumiem, bet uh, pirms tam es vēlētos uh, patiešām uh, pateikties referentam par tik labo sadarbību, kāda mums ir bijusi. Un uh, Tādējādi mēs arī neesam zaudējuši mūsu uzmanību, neesam pārāk izrunājušies detaļās, kas nebūtu bijis vajadzīgs. Jā, iespējams, ka izmaksas eh, tiek vērtētas atšķirīgi, nu, prezidijas arī saprot, ka mūsu viedokļi var atšķirties par Eiropas pievienoto vērtību, par šīs pievienotās vērtības aģentūru. Manuprāt, šis ir vienkāršs jautājums. Mēs nevēlamies vairāk izšķēdēt naudu. Mm Mēs eh, vēlamies eh, rast pievienoto vērtību visam, ko Eiropa dara. Tas iet arī pareizajā virzienā. Mums ir Eiropas līmenī jāpārbauda tas, ko mēs darām Eiropā. Varbūt eh, labāk šie jautājumi būtu jārisina nacionālā līmenī. Mums ir vajadzīgi ietekmes izvērtējumi. Ja tas ir par dārgu, tad šie jautājumi nedrīkst tik risināt Eiropas līmenī. Ir jāatcerās, ka ir vairāk jautājumi, kas tiek eh, pildīti nacionālā līmenī, bet tos pildīt nacionālā līmenī ir pārāk dārgi, un nacionālajām eh, administrācijām vajadzētu saprast, ka ir vajadzīga cieša sadarbība. Nevajag vienu to pašu projektu attīstīt piecas reizes. Tas ietaupītu pilsoņiem miljonus eiro. Tas pats attiecas arī uz finanšu uzraudzību. Ja mums laicīgi būtu izveidota Eiropas finanšu uzraudzība, pilsoņiem tiktu ietaupīti miljoniem eiro Un eh, vairākas dalībvalstis neatrastos pašlaik tādā situācijā, kādā tas, tās atrodas. Tas um, jātiecina arī uz šo Eiropas pievienoto vērtību. Tas ir līdzīgs iedziens. Mums ir jāpārbauda, vai ir vajadzīgas šādas Eiropas institīvas vai nē. Par Eiropas vēstures māju es esmu ļoti pateicīgs par to, ka referenta teica, ka ir jāatbalsta šīs vairāk gadu programmas. Tas ir ļoti pareizs signāls. Uh, Mēs Eiropas līmenī vēlamies pildīt tādus projektus, kas ir izpildāmi 2, 3, 4, 5 gadu laikā. Ir ļoti daudzi darbi iesākt, un es esmu ļoti pateicīgs par to, ka referents ir atbalstījis šo viedokli. Tagad par inflācijas jautājumu kādā veidā mēs varētu vērtēt inflāciju. Pirmkārt, mums ir jādomā par ieņēmumu un izdevumu koncepciju. Tām ir jāatbilst e, vienai otrai. Tad par ēku izdevumiem. Tad, tad, tad, tie tiek indeksēti atbilstoši Briseles un Luksemburgas inflācijai. Uh, Eh, inflācija Luksemburgā ir 3,2%, Briselē savukārt 3,7%. Ir jāatcerās arī par drošību un par informātiku. Tāpat mums ir jāatcerās arī par darbinieku skaita pieaugumu. Ir jādomā par to, kādi ir inflācijas rādītāji visās 27 dalībvalstīs. Saskaņā ar mūsu noteikumiem mūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt uh, dienas naudas izdevumus un komandējuma izdevumus visās 27 dalībvalstīs. Mums ir sistemātiski jāievieš šie jēdzieni, taču ieņēmumu un izdevumu politika šeit ir jāskata vienā līmenī. Par Vona kunga jautājumu par citu institūciju politiku. Es piekrītu priekšsēdētājiem, mums ir jāpaskatās, kāda ir pieejamā informācija. Šķiet, ka revīzijas palātai tie 4% un ārējās eh, rīcības dienestam ir vairāk nekā 6%. Ja mēs ņemsim vērā augstāko rādītāju, tad ir jādomā par tām institūcijām, kuras visvairāk ietekmē Lisabonas līgums. Un tas ir ārējās rīcības dienests, un tas ir Eiropas parlaments un arī revīzijas palāta. Tieši tāpēc mūsu pozīcija ir jābūt mērnākai par Eiropas vēstures māju pašsaprotami, un arī uh, prezidijs ir attiecīgi rīkojies vienmēr um, attīstot šo projektu. Ja nu par eksploatācijas izdevumiem, tad uh, mēs, protams, uh, ņemsim, uzņemsim ar prieku visus, visas iemaksas. Ja mēs redzēsim šādu gatavību, tad prezidijs arī ņems to vērā. Ja runa par ilgstošiem eksploatācijas izdevumiem, tad pēc aplēsēm, ņemot vērā šīs aplēses, eh, prezidijs šos izdevumus vēl nav apstiprinājis. Mēs vēlētos šos operatīvos izdevumus samazināt. Alvaro kungs eh, ir teicis, ka ir iesniegt vairāk priekšlikumi. Šovakar mums būs iespēja par to diskutēt. Mēs esam gatavi arī šos uh, priekšlikumus izskatīt un uzņemt. Tripels kundze uz izteica jautājumu par velosipēdiem Strasbūrā. Pašlaik ir 50 velosipēdi pieejami, 10 no tiem ir rezervēti deputātiem. Tas nozīmē, ka tā ir institūcijas politika un uh, pēdējos gados tika panākti panākt šāda attīstība. Portaša kungs izteica jautājumu par ceļošanas izdevumiem. Es varētu arī no savas puses teikt, ka es, piemēram, nelidoju biznesa klasē. Mēs nelidojam biznesa klasē, mēs Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības ietveros lidojam ekonomiskajā klasē. Ja ir nu par deputātiem, tad uh, Deputāti nelido vienreiz vai divreiz gadā, viņi lido iespējams pat simtreiz gadā, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Salvadors Garīga uzdeva jautājumu par Wi-Fi ieviešanu. Jā, tas ir plānots. 2011. gadā mēs noteikti šo instalēšanu uzsāksim. Tika uzdot arī jautājums par ietaupīšanu, par taupīšanas iespējām. Uh, Neskatoties uz to, ko mēs darām, mums vienmēr ir jāatcerās, ka mūsu institūcijā mēs darbojamies ar 23 valodām. Ja kāds skatās uz mūsu institūciju no ārpuses, tad viņi varbūt domā, ka tā ir kaut kāda valodu aģentūra. Šajā jomā strādā daudz darbinieku, un, ja ir runa par šiem jautājumiem, tad, protams, mums ir jāpaskatās uz efektivitātes rezervēm. Abata kungs uzdeva jautājumu par mūsu izdevumiem salīdzinājumā ar dalībvalstīm. Ir ļoti interesanti, ka tie nav administratīvie izdevumi, bet gan uh, daļa no publiskajiem izdevumiem sociālajā līmenī. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienības attīstību ar sešu lielāko dalībvalstu attīstību no 90. gadu vidus, tad ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība ir zemākajā līmenī, jo Eiropas Savienības izdevumi salīdzinām ar IKP ir par 20% mazāki nekā 1995. gadā. Ir dalībvalstis, kur tie ir par 25% lielāki. Tas nozīmē, ka šī attīstība ir salīdzināma un nav salīdzināma. Šī salīdzināšana īstenībā ir ļoti sarežģīta. Greslas kundze izteica lūgumu neradīt jaunas amatvietas sekretariātos. Ir jāatcerās, ka neskatoties uz šīm 17 darba vietām, ir jāveic daudz dažādu pienākumu e trīs gadu programmas ietveros. Manuprāt, esmu atbildējis uz uh, svarīgākajiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā šovakar mēs šīs diskusijas vēl turpināsim. Okay, yes. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Jā, labi, kolēģi, paldies! Domāju, nu, ka šī viedokļu apmaiņa bija ļoti pamatīga un interesanta, un jau pēc pāris minūtēm mēs jau atkal tiksimies samierināšanās procedūras ietvaros. Atbrīvošu tagad vicepriekšādātājs, lai viņi dodas prom, tāpat arī ģenerālsekretārs. Un, kolēģi, es ierosinu uzreiz tūlīt tālāk pāriet pie balsojuma. Balsosim tālāk. Tas ir astotais darbu kārtības punkts, Balconī kundzes, Balconī kundzes ziņojums. Gribu jūs visus paņemt savus, lūgt jūs paņemt savus balsošanas karteņas. Es arī labprāt gribētu kādu sekretariāta darbinieku šeit blakus, kas man varētu palīdzēt ar šo balsojumu. Voilà. C'est ça. J'avais pas les amendements ici, mais pas donné. Voilà, c'est ça. Je vous signalerai petit à petit les. Oui. Alors. Un... Un tātad, kolēģi. Jensens kundze. Nē, sēde nav pārtraukta, nekāds pārtraukums nav ticis pasludināts. Tie, kas vēlas doties prom no zāles, dara to klusītiņām. Anna Jensena lūgus vārdu. Kolēģi! Anna lūdzu, paldies priekšādātāji! Gribu runāt par balsojumu par Balcānijas ziņojumu. Šeit ir ļoti daudz mutisku grozījumu, kas iesniegti To iesnieguši citi deputāti, nevis referenti, un redzu, ka referenti ir pret tiem. No nu, acīm redzot, ir kāds īpašs iemesls, kāpēc viņi ir pret tiem. Nu, parasti mēs sakam, ka mutiskie grozījumi var tikt izvirzīti, un tos pilpars var darīt tikai referente. Un tad, ja kaut viens protestē, tad tādā gadījumā par to vispār nenotiek balsojums. Es tikai gribēju pārliecināties, ka šī nav kaut kāda jauna procedūra, jo referentācijam radot ir pret to, man liekas, tas būtu nepareizi tad. Jā, turpin priekšādātājs, es varu jums apliecināt, Jensens kundze, ka tā nav jauna procedūra. Kas ir noticis? Ja tas ir bijis tāds neliels pārpratums starp mani un Andresens kundzi, Andresens kundze ieradās pāris minūtes par vēlu, lai iesniegtu virkni grozījumu Un es viņai ieteicu šāda veida sistēmu. Bet tā kā referenti ir pret šiem grozījumiem, tad, nu, man likās, ņemot vērā, ka tas bija tāds pārpratums, vienkārši neliels no nu, pāris minūšu novēlošanos viņa ieradās, lai iesniegtu grozījumus, un mēs varētu ļaut viņai tomēr, mēs varētu tomēr balsot par šiem. Tātad, ja vairs nav citu jautājumu pirms balsojumu, tad ierosinu uzreiz ķerties pie balsošanas. Pirmais grozījums, mutiskais grozījums numur viens no referents puses. Un viņi, protams, ir par. Kas par? Pret? Četri atturs, divi atturs, pieņemts. Tālāk. Trīs turpmākie līdz ar to atkrīt un nonākam pie ceturtā grozījuma ar mutisko grozījumu no Džanino Lavijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā Elisijas kunga grozījums attiecas uz punktu Fernandeša ziņojumā, tad es gribētu pateikt, ka tas attiecās uz piekto kategoriju, kas ir administratīvie izdevumi šajā ziņojumā. Šis mutiskais grozījums, ko es ierosinu, e, pārēdz pievienot pēc vārdiem 2012. gada e, budžets piektajai kategorijai administrācija. Paldies! Ļoti labi, paldies. Ko domā grozījuma sagatavotājs Elis Kungs par šo? Ja jā, es esmu ar mieru, piekrītu, piekrītu. Jā, un referente? Kas referente? Viņi ir par šo mutisko grozījumu? Es esmu par mutisko grozījumu. Ļoti labi. Favor. Kas ir par šo grozījumu kopumā šādi modificētā kārtībā? Kas par? Bon. Alors, vote électronique. Balsosim elektroniski tā tad, jā. Jo mūsu ir daudz, un acīm redzot, viedoklis dalās. Il y a deux qui n'ont pas. Est-ce que j'ai moi Vai man arī ir tiesības balsot, vai tā priekšsādātājs? Oui, mais je, j'ai pas ma carte. Si, si j'ai ma carte. Bon. Alors, bien. Ļoti labi. Nu, un kā man jābalso? Vecā priekšsādātājs. Tātad sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot. 17 par, 17 pret, viens atturējās. Turklāt divi, divi vēl, mm, kam nebija kartiņas, tātad noraidīts, noraidīts. Mutiskais grozījums, 16. grozījums, Andrēsens kundzes grozījums. Nu jā, viņš ir mutiskais rakstīts, bet principā tas tomēr ir parastais grozījums. Referent pret kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Piektais portaškunga grozījums. Referenti pret, kas par? Protaškungs, protams, kas pret? Daudz citi atturas. Neviens noraidīts. Sastais Haglunkunga grozījums referenti par, kas par? Pret? Atturas. Paldies. Pieņemts. Tālāk Andresens kundas otrais grozījums, kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Tālāk. Trešais Andresens kundas grozījums, tas pats vairākums šķiet, kad par? Divi? Pret? Paldies, atturs. Viens atturējās noraidīts. Septītais grozījums, Lavijas kunga grozījums, kas par? pret, viens pret, atturs, pieņemts. Ceturtais Andrēsens kundzes grozījums, kas par, pret, neviens nebija par, kas pret, atturs, noraidīts, protams. Astotais Džeims Elisa grozījums bez mutiskiem grozījumiem šoreiz, bet referenti ir pret šo, kas par? Pret? Daudzi atturas noraidīts. Devītais lavijas grozījums. Referente par. Kas par? Pret. Neviens nav pret Arturas. Nu, pieņemts. Giovanni. Vienprātīgi. Tālāk. A kompromiss. Frančeskas kompromiss. Un te tiek lūgts dalīts balsojums. Tātad balsojums pa daļām. To, to lūdz tautas partija. Tā tad ir pirmā daļa. Tas jums ir iedzīmēts balsošanas sarakstos. Neviens nelūdz vārdu. Ļoti labi. Tātad pirmā daļa referenti ir par. Kas pār? Pret? Trīs pret atturas. Neviens neturas pieņemts. Otrā daļa tagad. Referenti ir arī, referenti to īpaši nemīl šķiet. Nē, nē, nē, referentē nav nekas pret, par arī pret šo otro daļu. Tātad, kas par, kas par? Kas pret? Vairākums ir par, tātad šķiet, ka tautas partija arī bija šķelta. Tālāk A kompromiss tātad līdz ar to pieņemts. Piektais Andrēsons grozījums. Nē, nē, tas atkrīt. Atvainojiet, tas viss ir ietverts šeit iekšā. Tā tad nonākam līdz pat B kompromisam. Referents grozījums par Tautas partija taču arī ir par kompromisu, vai ne tā, Salvador? Salvador, Monika, jūs nemaz neinteresē balsojums. Tātad, kas par B kompromisu vēlreiz? Kas pret? Četri atturas pieņemts. Līdz ar to viss līdz lapas beigām atkrīt, sākums arī nonākam pie C kompromisa. Kas par? Paldies pret. At, četri pret atturas. Paldies, pieņemts. Salvadors vispār vairs nebalso. Tālāk, četri nākamie atkrīt. D kompromiss, un šeit atkal ir pieprasīts balsojums pa daļām. Pirmā daļa - referentu atbalsta, kas par? Paldies, pret. Jā, tomēr četri ir arī pret, atturs. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa referente arī. Referente atbalsta arī šo daļu. Man šeit ir iedots tautas partijas balsošanas saraksts. Hmm. Jā, jā, nē, tā nevar būt, ka priekšādātājs jau nav objektīvs vairs. Tā tad otrā daļa, otrā daļa, kas par? elektroniski. Balsosim elektroniski par otro daļu. Tas būs daudz vienkāršāk. Par kompromisa D otro daļu. Balsojam elektroniski. Kontra green jobs. Jā, jā. Le vote. Beidzam balsot. Runātājs pārkliedz priekšsādātājs. Beidzam balsot. Tātad. Bišķiņ vairāk plusiņu, tomēr 18 par 15 pret, divi atturējās, tātad arī otrā daļa ir pieņemta. Līdz ar to divi turpmākie grozījumi atkrīt, bet jābalso par Andresens kundzes septīto grozījumu. Kas par? Paldies pret. At, liels vairākums atturs noraidīts. Tālāk 28. Džeims Ellisa grozījums. Referente ir par? Nē, nē, referente ir pret. Priekšādātājs kļūdas. Man tomēr jāmaina šis balsošanas saraksts, kas ir manā priekšā. Citādi es tas stāstu jums nezinu, ko referente ir pret. Kas par? Balsosim elektroniski. Balsosim elektroniski par Džeimsa Ellisa 28. grozījumu. Sākam balsot. Klu. Beidzam balsot. 17 par 17 pret, 2 vēl vairāk pret, tātad noraidīts. Līdz ar to nonākam pie E kompromisa. Un te ir referente vēlas, lai balsotu par sākotnējo kompromisu tekstu, un pēc tam Monika, nu jūs te tagad sākat nes kādus pastaigus, tā nevarēs. Tātad man vajadzēja, ka varētu vispirms balsot par sākotnējo tekstu un pēc tam par mutisko grozījumu. To vēlas referente. Labi? Tātad balsosim par e-kompromisu sākotnējo versiju. Kas par? Paldies, pret! 4 pret, atturas, pieņems kompromiss. Nu, un tagad par mutisko grozījumu. Ko domā referenti? Mums ir jābalso vēl svešs par mutisko grozījumu. Referenti ir pret šo grozījumu. Kas ir par mutisko grozījumu? Jāpārbauda elektroniski. Šķiet, ka tas būs tas pats vairākums kā iepriekš, bet tomēr pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot, visi nobalsojuši, lieliski 24 pret, 11 pret, otrā daļa. Tātad šis mutiskais grozījums ir pieņemts. Un pieņemts E kompromiss ar mutisko grozījumu. Tālāk. Turpmākie trīs ir ietverti kompromisā. Nonākam pie 31. Džeims Ellis grozījuma referentiem pret, kas par? Džeims Ellis ir par un trīs kolēģi, kas pret? vairākums atturas noraidīts. Tālāk turpmākie četri arī atkrīt, jo tie ietvert kompromisā, nonākam pie 36. grozījuma, portaškunga grozījums. Portašu klūt un remeks. Referenti ir pret kas par? Pret? Visi pārējie, izņemot uh, sagatavotāji, līdz ar to noraidīts. 37. atkrīt, jo iekļauts kompromisā D Nonākam nu, pie Andresens kundas astotā grozījuma, kas par? Referenti ir pret, kas pret? Vairākums noraidīts. 38. Džeims Ellis grozījums referentē pret, kas ir par? Džeims Ellis. Visi parasti aizdomās turētie, kas pret? Vairākums atturs noraidīts. 39. Delavijas grozījums kas referenti ir par, kas par? Paldies pret. Viens pret, atturs pieņems. F kompromiss, kas par? Paldies pret. Trīs pret atturs pieņemts. Divi atturējās pieņemts. Tātad līdz lapas beigām vispārēji grozījumi ir ietverti kompromisā. Nonākam pie 44. Monikas Holmajers grozījuma referenta par, kas par? Pret? atturs, divi bija pret atturs, neviens neaturs pieņemts. Tālāk 45. portašu un divu kolēģu, referentē tas nepatīk, kas par? Divi no goja, kas pret? Visi pārējie, atturs, noraidīts. Bet referentei patīk 48. grozījums, ko iesnieguši šie paši autori. Kas ir par 48? nu, tādi piesardzīgi kreisie spēki, kas pret. Vairākums tomēr ir pret. Noraidīts. Tālāk. Andresens devītais grozījums. Kas par? Neviens. Neviens. Kas pret? Atturs. Noraidīts. 47. Džeims Ellis grozījums. Referentēji tas nepatīk. Kas par? liberāļi un konservatīvie, kas pret vairākums. Noraidīts. 48. Lavijas grozījums. Referenti ir par, kas par? Pret. Viens pret, aturs pieņemts. Tālāk nonākam, nē, atvainojiet, 49. Gorana fermu grozījums. To atbalsta referente. Kas par? Entuziasmu zālē lūdzu vairāk. Kas pret? Trīs tomēr ir pret, atturas pieņemts. Tālāk G kompromiss. Kas par? Paldies, pret. Atturas pieņemts. Nonākam tālāk pie 55. gēja grozījuma. Ar mutisko grozījumu referente tos atbalsta, kas ir par Paldies pret. Aha. Nu, šīs te kautrīgās rokas, kas tagad sāk celties augšā, un tāpēc mums tomēr jāpārbauda elektroniski rezultāts. Tautas partija ir devusi saviem deputātiem instrukcijas, kā balsot? Jā, tā tad. 18 pret 18 noslēd, noslēdzies balsojums. Un ir divi šie kartiņa aizmirsēji no gojas, kas ir, kas brauc Briselē ar briteņiem pilnīgi, lido tikai un vienīgi ekonomiskajā klasē un neizmanto elektronisko balsošanas sistēmu. Un tomēr piekļaus vairākumam. Jā, tā bija tāds zaļo, tas bija tāds zaļo balsojums. Pieņems tad iznāk, ja? Jā, jo viņi balsoja par šo grozījumu. Tātad apsveicam Gajer kungu. Tālāk Andresens kundzes 11. grozījums referenti pret kas par? Neviens. Man nē, nē, jūs tomēr divi bija par. Kas pret? Paldies, atturs. Viens atturējās noraidīts. Tālāk 58. Alvāro un Haglun grozījums referenti par kas par? Paldies pret. Viens pret. Atturs. Pieņemts. Apsveicam gan Alvāro, gan Haglonu kungu. Tālāk nonākam pie H kompromisa. Referente to iesniegus, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Līdz ar to nonākam uzreiz pie lapas vidū Andresens 12. grozījuma, kas par? Pret? Atturs noraidīts. 63. Džeims Ellis grozījums, referentu pret, kas par? Paldies, kas pret? Atturs noraidīts. Tālāk. Monikas 64. grozījums, referentē tas nepatīk. Kas par? Tomēr jābalso elektroniski. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Žigli, žigli. Visi ir nobalsojuši. Kas ir šie divi bez kartiņām? Viņi ir pret, viņi ir pret. Un tad ir 19 pret 19 un grozījums ir noraidīts. Ja tas būtu bijis balsojums par sākotnējo tekstu, tad eh, šāds vienāds balsu sadalījums nozīmētu, ka tiek atbalstīts sākotnējais teksts, bet tā kā tas ir grozījums, tad šis grozījums ir nor noraidīts. Tāda ir sistēma. Tālāk, 65. labijas grozījums, referenti par, kas par? Paldies pret. Viens pret atturs. Pieņemts. 68. šķiet ir atsauks. Monika saka, viņa ir atsaukus to. Labi, 67. Džeims Ellisa grozījums, referenti to atbalsta, kas par? Paldies pret. 5 pret, atturs pieņemts. 68. Goran Ferma grozījums, referenta atbalsta, kas par? Pret? Mm -hmm. Tāds pats vairākums, bet tomēr es gribētu pārbaudīt elektroniski. Tātad par 68. grozījumu. Beidzam balsot. 19 plus 2 pār, 17 pret pieņemts. 69. Džeims Ellis grozījums. Referenti ir pret, kas pār? Pret? Atturs. Noraidīts. 70. Ellis grozījums. Referenti pret, kas pār? Paldies pret. Atturs noraidīts. Nu, dīvaini vairākumu šeit. 71. Goran Fērma grozījums. Referenti par kas par? Pret. Trīs pret. Atturs. Pieņemts. 13. Andrēsens grozījums. Kas par? Pret. Atturs Noraidīts. 14. Andrēsens grozījums, kas par? Neviens pret, atturs noraidīts. 72. Džems Ellis grozījums, referents pret, kas par? Balsojam elektroniski. Tātad 72. Džems Ellis grozījums. Elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. 18 pret 18 plus 2, tātad plus 2 par, 20 par. Šoreiz goja balsoja kop tā kā labējie. Ļoti dīvaini. Ļoti dīvaini šeit sadarbība notiek. Tātad nonākam pie pirmā kompromisa. Šeit ir balsojums pa daļām, pa trijām daļām. Pirmā daļa referentu atbalsts, kas par? Paldies pret. Divi pret, aturs Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa referentu atbalstu. Kas par? Balsosim elektroniski. Uzreiz balsosim elektroniski, jo redzu, ka šeit mūsu viedokļi dalās. Beidzam balsot. 14 mm, pār 22 pret 14 plus 2, bet šoreiz ar to nepietiek. Tātad otrā daļa tiek izsvītrota. Nu, vai trešajai daļai vairs ir jēgas, referents kundze? Varam balsot par trešo tik un tā, kaut arī esam otro noradījuši labi. Referenta atbalsta arī trešo daļu. Vai tas ir tas pats vairākums? Kas pret? Jā, tas ir tas pats vairākums. Arī trešā daļa ir noraidīta. Tātad paliek tikai un vienīgi pirmā kompromisa daļa. Saprotu, ka 73. līdz ar to atkrīt. Vai atkrīt arī Andresens kundzes grozījums? Bet pārējie šķiet neatkrīt. Referents kundze, ko jūs sakāt? Vai mums jābalso par šiem palikušajiem četriem grozījumiem? Es domāju, ka mēs varētu pāriet uzreiz pie 76. jo 73. atkrīt. 64. līdz 65. ir iekļauti kompromisā, tādēļ domāju, ka varam pāriet pie 78. Labi saka priekšsādātājs. Nu tā tad pirmā, ar pirmo kompromisa daļu pietiek, lai visu šos te pārējos mestu pie malas. Tā tad līdz pat 78. Ja? Labi. 78. Lavijas grozījums. Nē? Kāds iebilst? Essendo, essendo cadute tutte e due le seconde, la seconda e la terza parte. Tātad otrā un trešā daļas kompromisām atkrīt, jo mums ir jābaida pa 76 un 77, ja? Yes. Labi, saka priekšādātājs labi. Tad uzskatīsim ka atkrituši ir 73., 15., 74. un 75. Tātad tie ir, ar tiem ir cauri. Tie visi jau ir ietverti kompromisā. I. Savukārt, jābalso tomēr par 78 grelieju grozījumu. Referenti ir par vai pret? Par. Referenti ir par to. Bet ir arī tādi, kas ir pret. Nu, tā tad balsosim elektroniski par 78 grozījumu. Referentu atbalsts. Sākam balsot. Balsojiet, nu, nav gan visi vēl nobalsojuši. Jā, beidzam balsot. 13 par, 23 pret. Noraidīts. 77. Jurgen Klūts un Miguel Portašu grozījums referenti ir par. Bet nu vai būs atkal tas pats vairākums referentu par, kas pret? Jā, visi šie aiz... pretinieki ir daudz vairāk. Natī tas ir noraidīts tālāk. 78. lavijas grozījums. Monika, jūs vēlaties izteikties? Jā, man ir radies jautājums par to, ja kompromiss netika pieņemts, tad Balzānī kundze teiktu, ka 75. arī vairs netiek iekļauts, jo šeit ir runa par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 Džems. Džeims, jūs vēlaties runāt? Ja lasam tekstu, tad redzam, ka neiek, nav iekļauts šis grozījums. Es domāju, labāk būtu tomēr balsot par to. Jā, nu man arī tāda sajūta rodas, bet es gribu zināt, ko saka referents kundze. Secondo me è coperto con il voto finale che ha consentito di far sopravvivere la prima parte. Es gribētu teikt, ka pēdējais balsojums eh, saglabāja dalītā balsojuma pirmo daļu, jo balsojot pirmo reizi kompromiss tika iebalsots, un pirmā no trim šīm dalītajām daļām paliek kompromisa tekstā, tādēļ paliek Homērs kundziņa. Jā, que... Jā, tātad uzskatīsim, ka šis grozījums tomēr ir ietverts kompromisā. Labi, tālāk 78. Lavijas grozījums referenta par, kas par? Kas pret? 3 pret atturas pieņems. 79. Džeims Ellis grozījums referenti ir pret. Kas par? Paldies, kas pret? Atturs noraidīts. Tālāk Andrēsens kundas pirmais mutiskas grozījums referenti pret kas par? Pret? Atturs noraidīts. Nu tad bā, tagad lūk gala balsojums elektroniski par ziņojumu grozītā versijā sākam balsot. Gala balsojums. Beidzam balsot. Lūk, rezultāts 32 pār 4 pret. Un šie divi mūsu draugi atturējās. Lieliski apsveicam referentu Frančeska. Ļoti labs rezultāts. Un paldies visiem, kas arī ar savu darbu ieguldīja strādājot pie kompromisu grozījumiem. Godātie draugi, sēde tiek pārtraukta, rītdien atkal tiekamies pulkstens deviņos.